Bene. Eh, esiet sveicināti visi. Um, prieks jūs visus šeit redzēt šajā šīs dienas sanāksmē. It īpaši prieks ir redzēt Mareku Šavinski, kas ir padomis priekšsēdētājs un ir ierosinājis arī lauksamniecības politikas reformu. Šī trešā sanāksme, ko organizē arī komisija, arī referenti šeit šodien runās un pastāstīs par savām pārdomām un komentāriem. Tas viss ietilpst konstruktīvā procesā, kurā trīs iestādes, kas veido nā, Eiropas lauksamniecības politiku, dod savu ieguldījumu. Es ceru, ka mēs sastrādāsimies un tā rezultātā mēs uzklausīsim tādus priekšlasījumus, kas atbilst Eiropas pilsoņu sagaidītajiem mēs dosim lauk, lauksamniekiem adekvātu atbildi un spēsim arī pateikt kaut ko jaunu. Jo vairāk kārt es atkārtoju, un ko, kas, ko ir paudzis arī parlaments, ka šī reforma ir ārkārtīgi svarīga un steidzama. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata situācija, kādā mēs esam atradušies pēdējos 20 gadus. Mums ir bijusi zināmas šaubas, bet tagad mēs stāvam jaunas ēras priekšā lauksamniecībā. Pārtiks kļūst aizvien mazāk, un arī attīstītajās valstīs atgriežas pārtiks drošuma jautājums. Šo, šai problēmai par resursu nevienlīdzīgu sadali starp dienvidiem un ziemeļiem bieži vien tiek pievērsta pārāk mazā, maza uzmanība. Mēs atrodamies jaunā situācijā. Eiropas pārtiks tirgi arī ir īpašā stāvoklī, kā to nesen atzīmēja. Tam visam ir ārkārtīgi liela nozīme. Lauksamniecībai nākamajos gados jānodrošina pietiekama apgāde, pārstrāde Mums ir jāspēj garantēt, lai Eiropas patērētāji varētu izmantot tādu sistēmu, kas garantētu kvalitatīvus un veselīgus pārtikas produktus, kas ir būtiski un kas ir būtiski mūsu Eiropas sociālajā modelī. Raugoties uz Eiropas lauksaimniekiem miljoniem ražotāju, ir skaidrs, ka jāgarantē iespēja izdzīvot klimata pārmaiņu un sociālo pārmaiņu situācijā, par ko mēs tik daudz runājam šajos gados. Un mūsu ambīcijas lielā mērā ir saistīts arī ar šo te jautājumu stratēģijā 2020. Lauksamniecībai jābūt izkliedētai, ilgspējīgai. Mēs esam atbildīgi par to, lai mēs piedāvātu saviem lauksamniekiem pietiekamus instrumentus, ar kuriem tie varētu risināt mūsu laika lielos uzdevumus, proti ražot vairāk un piesārņot mazāk. Mēs nevaram atļauties zaudēt lauksamniecības potenciālu, risks ir pārāk liels, mums ir jāsāk rīkoties. Tas ir viens no pamatprincipiem. Tā ir mūsu polārzvaigzne reformu kursā. Komisijas priekšlikumā ir svarīgi izējas punkti, attiecībās kuriem parlamentam un padomē jāsastrādājas, lai īstenot reformu, kas atbilst mūsu uzdevumu augstumiem. Mums ar parlamentu ir jauns uzdevums, ko ir devis Lisabonas līgums. Kopējais lauksamniecības politikas reforma dod parlamentam vadošu lomu, kas atbilst Eiropas demokratizācijai un ļauj tiešāk pārstāvēt pilsoņus lemšanas procesā. Tas mums ne, kaitēs, bet tikai dos kaut ko jaunu un labu šajā lemšanas procesā. Polijas prezidentūra ir devusi izšķirošu ieguldījumu, paldies tai par to, un tā ir iestājusies par reformu paketi. Mums Polijas prezidentūra ir pierādījusi, ka koplēmums ir būs instruments, ar kuru varēs apmierināt šā brīža vajadzības ar diviem ziņojumiem. Lajola un Dešs ziņojumu mēs arī dodam, piešķiram savu lomu parlamentam. Un nākamajos mēnešos parlaments arī sniegs savu būtisko ieguldījumu. Jau izskanējušās debatēs bija skaidrs, ka pūles galvenokārt ir jāpieliek lauksamniecības politikas vienkāršošanai. Mums tā jāpadara elastīgāka jāspēj risināt krīzes stāvokļi, kas, diemžēl, bieži vien negatīvi ietekmē tirgus un nozars rīcības spēju. Mums jāmēģina palīdzēt cita eh, vienam otram savstarpēji rīkoties ātros tempos. Tā mēs varam sasniegt savus mērķus izmantojot kopīgus instrumentus un pasākums, ar kuriem var vieglāk pārvaldīt riskus, veicinot sabiedrisko interešu ievērošanu arī lauksamniecības sektorā, nozarē. Ir, protams, zināmas problēmas, bet tas ir neizbēgami. Bet, nu, otras puses tas ļaus vieglāk atrast jaunus darba ceļus, kas nevienmēr nav vienkārši. Lauksaimniecībā piedalās arī citi sabiedrības komponenti, un tas ir svarīgi, jo tas tikai bagātina refleksiju par lauksaimniecības politiku. Komisija un referenti strādās, lai priekšlikums tiktu pilnīgots, bet mēs nevaram virzīt pāriet uz balsojumu, ja mēs nesam vienojušies par finanšu perspektīvu. Iespējams, ka būs grozījumi, bet ir nepieciešams arī pārdefinēt finanšu resursus, uz kuriem mēs atsaucamies. Komisijas priekšlikumā ir iekļauta virkne dažādu uh, aspektu, ko mēs varētu vēl te uzlabot, risku pārvaldību, saistībā ar otro pīlāru un citas definīcijas. Nākam pagājušajā nedēļā mēs jau padziļinājām šo refleksiju, runājot par iespējamām pārskatīšanas iespējām, un būs vēl citi izvērsumi. Cera, mēs ceram uz zinātnieku ieguldījumu. Komisija ir uzlūgusi ārkārtīgi ietekmīgus zinātniekus, un viņi arī sniegs savu ieguldījumu šajā priekšlikumā. Tātad akadēmiķi tuvojas politiķiem, un tāpēc es izmantošu iespēju, lai pateiktos visiem kolēģiem, kas šodien uzstāsies šajā sanāksmē. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies, kā jau mēs to iepriekš esam pierādījuši, virzīties uz priekšu, tā lai tas būtu noderīgi mūsu lauksaimniekiem un visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies, un vārds tiek dots komisaram Dačanam Čološam. Merci, Paul. Paldies, Paulo, par šiem ievadvārdiem. Mēs šodien esam trešajā sēdē, šeit trīs sēžu ciklā, ko mēs esam sazaukuši kopā ar Polijas prezidentūru un Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteju lai apspriestu komisijas lauksamniecības re politikas reformas priekšlikumu. Es atgādināšu, ka parlaments jau šajā zālē ir apspriedies ar komisiju un citiem pārstāvjiem par šo priekšlikumu. Komisija arī ir sarīkojusi sapulci ar dažādām profesionālām organizācijām lauksamniecības sektorā, arī pilsonisko sabiedrību kopumā, un komisija kā jau apsolīja, šodien, pie, apsola, um, šodien mums ir apsolījusi debatas, kas ir saistīts ar arī ekspertu un zinātnieku dalību un viņu viedokļiem par šo reformu. Šajā te sēdē mēs, ie, ar šo sēdi mēs ievirzāmies jaunā fāzē. Saistībā ar šo priekšlikumu es jau uzreiz teikšu, ka priekšlikumi ir konsekventi, tie ir saistīti ar visu kopēju lauksamniecības politiku, Ir bijuši dažādas reakcijas, komentāri. Es ierosinu, ka varētu priekšlikumu padziļināt, iepazīties ar dažādām idejām un izdarīt secinājumus, varbūt sniegt arī kritisku analīzi. Es domāju, ka pēc dažiem mēnešiem, pirms dažām nedēļām vai mēnešiem ir bijušas diskusijas, par kurām minēja, kuras minēja Paulo, komisija ir sniegusi savu atbalstu, lai priekšlikums tik saturiski padziļināts. Bija arī diskusijas darba grupās, kas bija organizētas padomē. Tagad mēs varam mazliet precīzāk paskatīties uz šiem priekšlikumiem. Zinātnieki un eksperti ir piedalījušies arī reformas priekšlikuma izstrādē jau no sākuma un debatēs, arī publiskajās debatēs, kas pagājušajā gadā tika organizētas, tās lielā mērā bija balstītas uz publiskajā apritē esošajām idejām. Refleksijas grupas un asociācijas arī Tur piedalījās kopā ar ekspertiem un ekonomistiem. Zinātnieki piedalījās visu analīžu izstrādē, kuras komisija norganizēja, lai pētītu ietekmi, kāda būs šai reformai. Tātad tika analizēti arī eventuālie rezultāti un secinājumi. Mēs arī šodien šo priekšlikumu um, ļausim jums kritizēt, ļausim izskatīt zinātniekiem, paskatīties uh, uz to, analizēt to ar dažādiem instrumentiem, un tad mums varbūt izdosies labāk saprast šo priekšlikumu saturu, paskatīties citā perspektīvā ko paredz kopēja lauksamniecības politika. Atcerēsimies, ka visās šajās analīzēs, viedokļos vienmēr ir jānošķir tas, kas ir vēlams, no tā, kas ir izdarāms. Starp šīm divām pusēm ir savs ceļš, un tas ir jāņem vērā. Vienmēr var nonākt līdz kompromisam ar lēmumu, un varbūt tas ir tā kā pusceļš starp to, kas ir vēlams un kas ir izdarāms, panākams politiski, tehniski un budžeta aspektā. Ir skaidrs, ka likumdošanas priekšlikumā ir svarīgs elements, kas izriet arī no zinātniskās analīzes, un tas ir mūsu lauksaimniecības konkurētspēja Mums ir jāražo tātad šajā kontekstā ne tikai vairāk, bet ir jāražo ar ierobežotiem līdzekļiem. Un šie līdzekļi nedrīkst būt sveši, nevar palikt ārpus lemšanas procesa. Ir vajadzīga laba dabas resursu apsaimniekošana. Konkurētspējas būve, izveide ir būtisks elements. Konkurētspējai jābūt ilgtspējīgai un arī mehānismam ir jābūt saprastam, izprastam. Tas ir jāizprot tiem, kas dod līdzekļus. Tie ir visi elementi, kurus mēs mēģinam ņemt vērā, tad, kad mēs izstrādājam jaunu priekšlikumu. Mums ir jādod arī jauna perspektīva lauksaimniekiem un ražotājiem, ņemot vērā tirgu un teritoriju jo aizvien biežāk mūsu lauksamniecības konkurētspējas nodrošināšana notiek Eiropas dalība savienībā, kurā ir aizvien vairāk dalību valstu. Un lauksaimnieki savā ziņā paši piedalās savas tautsaimnieciskās un sociālās nākotnes būvē. Tātad lauksemnieki strādā savās organizācijās, un mums būtiski ir stiprināt šīs organizācijas. Un neaizmirsīsim arī par teritoriju, jo tiek lietot dabas resursi, cilvēku resursi, un ar to tiek maksimāli izmantots lauksamniecības potenciāls. Saikne ar teritoriju lauksamniecības politikā un tās saturā ir vērojama arī īstenojot finanšu saskaņošanu ar citām Eiropas politikām. Kopējā lauksaimniecības politika tiek koordinēta, piemēram, ar struktūra fondiem. Tātad, lūk, te ir daži elementi, ko es vēlēšu jums atgādināt. Pēc tam es došu Pēc, pēc Marka prezentācijas izteiksies zinātņinieku grupa, un pēc tam runās Silva Rodrīgas kungs, kas ir uh, lauksamniecības ģenerāldirektora ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Un tagad es vēlētos pateikties Polijas prezidentūrai par visu paveikto darbu, kas ir ieguldīts šajā likuma projektā priekšlikumā, un es novēlu arī efektīvu darbu, darba cēlienu Dānijas prezidentūrē, kas tagad nāks tās vietā, un, protams, viss šis priekšlikums tiks tikai padziļināts, lai sagatavotu to lemšanas procesam, kurā pilntiesīgi tagad piedalīsies arī Eiropas parlaments. Lauksaimniecības komiteja parlamentā jau ir sākuši strādāt, un esmu drošs, ka tiks pieņemts vispareizākais lēmums, ievērojot arī termiņus, kas ļaus dalībvalstu lauksaimniekiem izmantot nākamo kopējo lauksaimniecības politiku pēc iespējas drīzāk. Lūk, ar šīm te vēlmēm es dotu vārdu Marekam Savickim, kas ir padomes lauksaimniecības un laukatīstības padomas priekšsēdētājs. Paņem Šavadņičansi. Priekšsādātāji, komisāra kungs. Dāmas un kungi, cienījamie eksperti, viesi, es vēlētos eh, visiem jums pateikties, īpaši jums, eh, Paulo de Castro kungs un Eiropas parlamentam par to, ka jūs esat uzņēmušies šo so izaicinājumu uzsākt atklātas debatas par KLP. 7. novembrī mēs sākām šo ciklu, eh, trīs šādu sanāksmu ciklu, un mēs uzklausījām Iedžī Būzeku, eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, un tieši tā kā komisārs to sacīja, Mums ir notikušas arī politiskās diskusijas, diskusijas ar, ar m, lauksaimniekiem, un ārkārtīgi nozīmīgi bija piesaistīt arī zinātniekus. Jāsaka, ka zinātnieku pasaule vienmēr ir mums līdzās. Viņi ir aktīvi strādājuši pie šiem jautājumiem un piedalījušies politiskajās debatēs, kuras ir uh, inicijējis Dačans Čološs un e, viņi ir iesaistījušies arī darba grupu darbā un likumdošanas darba grupas darbā, un par to es esmu viņiem pateicīgs. KLP reforma mums ir ārkārtīgi svarīga, tā ir nenovēršama, un pēc 50 gadiem mēs visi e, esam atskārtuši, kā vecā KLP ir jāreformē, bet kā politiķiem mums ļoti bieži pietrūks tāda mm, ilgtermiņa redzējuma par KLP attīstību. Piemēram, tad, kad mēs runājam par likumdošanas priekšlikumiem vai par 20. gada stratēģijas mērķiem, tad ir šodien ļoti grūti domāt tālāk par 2050. gadu, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, kādas būs, eh, kas būs pieprasījums pēc pārtikas pasaulē nākotnē, un ir pilnīgi skaidrs, ka šis pieprasījums tikai pieaugs. Es esmu pārliecināts, ka šī reforma, kura tikai šobrīd sākas, dodas pareizajā virzienā. Eh, būtībā šī ir tikai reformas sākuma stadija, un mums vēl stāv priekšā rast atbildes uz daudziem jautājumiem, un tieši tādēļ mums ir ļoti svarīgi uzklausīt zinātnieku viedokļus, uh, par to, kā mēs vislabāk varam izmantot Eiropas eh, Savienības lauksaimniecības sektoru potenciālu, lai apmierinātu pasaules augošās vajadzības pēc pārtiks. Protams, ka ir svarīgi aplūkot arī ar eh, budžetu saistītos jautājumu. Protams, ka pašlaik viedokļi ir ļoti atšķirīgi un, diemžēl, visas KLP prasības ar šobrīd pieejamo finansējumu mēs nevaram nodrošināt. Tomēr Eiropā mums ir jāspēj finansēt KLP. Šobrīd šis finansējums nav pilnā mērā pieejams. Šobrīd mums ir jārunā par trīs dažādām tēmām. Un tādēļ būtu uh, liederīgi risināt šos jautājumus, tā teikt, pa grupām un meklēt risinājumus. Tad, kad mēs runājam par pārtiks apgādes drošību un lauksaimnieciskās ražošanas pārtiks ķēdi, šie jautājumi mūsu redzeslokā ir bijuši jau gadiem. Tas ir saistīts arī ar tā saucamo KLP veselības pārbaudi. Tātad šo darbu, ko mēs veicām pirms gada, saistībā arī ar citiem elementiem un citiem jauninājumiem KLP kontekstā. Pārtiks apgādes drošība nenozīmē tikai pārtiks daudzumu. Pēc KLP reformas ir skaidrs, ka mēs to saprotam arī kā pārtiks kvalitāti, pārtiks drošumu, nekaitīgumu, eh, vidē draudzīgu lauksaimniecisko pārtiks ražošanu. Un eh, mēs uz to lūkojamies arī caur dzīvnieku labturības prizmu. Un tādējādi mēs esam uzlikuši patiešām smagus pienākumus Eiropas lauksaimniekiem. Viņam tiešām ir jāpilda ārkārtīgi daudz visdažādāko prasību. Un ļoti bieži mm, zemniekiem ir grūti uh, pildīt visu šīs administratīvos prasības un koncentrēties arī uz savu tiešo darbu, uz lauksaimniecisko ražošanu. Un mums ir jāpajautā, kādēļ uh, Eiropas patērētāji vienmēr uh, sūdzās par pārmērīgajām cenām Eiropā, uh, bet tāpat laikā zemnieks sūdzās par to, ka netiek pietiekam atalgoti par savu paveikto. Tas nozīmē, ka šeit ir jādara ļoti daudz, lai atbildētu šiem jautājumiem. Mums ir izveidots komitejas, kas ir atbildīgs uh, par lauksaimnieciskās ražošanas pārtikas ķēdes darbības izpēti, un ir jāpieņem atbilstoši lēmumi, lai tiešām nonāktu pie praktiskiem rezultātiem. Šī tiešām ir tā joma, kur zinātniekiem un ekonomistiem ir jāiesaistās īpaši aktīvi un jāpiedāvā risinājumi vai vismaz norādes un rekomendācijas, uh, par to, e, kādus ceļus mēs varētu iet, kādus virzienus varētu izmēģināt šajā jomā. Tad, kad mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, e, arī tas ir neatrāvami saistīts ar modernu lauksaimniecību, kā mēs varam intensīvi ražot šodien, tāpat laikā nodrošināt tīru un drošu vidi, e, ko atstāsim saviem mazbērniem. Šobrīd ir jāatbild arī uz sekojošiem jautājumiem, tad, kad mēs runājam par apzaļumošanu. Ir daudz priekšlikumu no komisijas eh, par šo aspektu, bet vai tie ir saistīti ar tām cerībām, ko uz mums liek eh, zemnieki, ko uz mums liek eh, iedzīvotāji Eiropā? Ja mēs tagad paskatītos, ko tad īsti lauksaimnieki un pilsoņi vēlas, es domāju, ka to vajadzētu skaidri zināt, jo tas ir saistīts ar daudzām jomām, ar ilgtspējīgu ražošanu lauksaimniecībā, dzīvnieku labturību, ar vidas tīrības saglabāšanu. Dažādos reģionos eh, da, Eiropā ir jājautā, vai mēs esam veikuši visu nepieciešamo sagatavošanās darbu, jo ir svarīgi padomāt par to, kādu slogu mēs vēlamies uzlikt uz savu lauksamnieku pleciem, vai mēs vēlamies turpināt viņus, tā teikt, apkraut, vai arī mēs vēlamies atvieglot viņu nastu un darīt lietas savādāk. Protams, mēs vēlamies ražot harmonijā ar dabas vīdi, uh, bet vai mēs atbilstoši plānojam kompensācijas par to zemniekiem? Kā mēs vēlamies turpmāk šos te principus atspoguļot arī finanšu atalgojumā? Mums ir jādomā arī par dažādām dalību valstīm, kurām katrai ir sava specifika, atšķirīgi kas vēsturiskās tradīcijas, arī tā teikt ekonomiskā bagāža, ar ko katra no valstīm ir ieradusies Eiropas Savienībā, mums ir jācenšas harmonizēt mm, visu šos aspektus. Un tādēļ ir jautājums par to, vai KLP ar pašreizējo finansēšanas sistēmu ir finansēšanas sistēma, kas šobrīd spēj uh, tiešām visiem uh, reģioniem, kas šobrīd tā kā vēl snauž, izmantot savu potenciālu pilnā mērā? Vai mēs spēsim nodrošināt uh, eh, līdzvarotu attīstību visā Eiropas Savienībā? Un nedrīkst aizmirst arī par pagātni, par to, ko un cik valstis ir ražojušas pagātnē, vai mēs turpināsim uh, šīs vēsturiskās tradīcijas, īpaši ievērojot vīdes prasības. Un to, ka no vienas puses vidi ir jāsaglabā, no otras puses jāizmanto viss lauksaimniskās ražošanas potenciāls, kāds Eiropā ir, un finansējumu. Un ir svarīgi, kā mēs varam panākt šos te vēlamos rezultātus un mērķus ar minimālu finansējumu. Mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs spējam atteikties no šī vēsturiskā finansējuma sadalījuma, pie kā mēs esam tik ļoti pieraduši. Varbūt mēs varam padomāt par to, kā labāk izmantot KLP budžetu un kā palielināt produktivitātes līmeni lauksaimniecībā Eiropā. Es šeit negribu runāt pats sev pretī, negribu sākt arī debatas par šo jautājumu, bet tad, kad mēs runājam par KLP un KLP reformu, mēs nevaram uzskatīt, ka darbojamies vakumā. Tas viss ir saistīts ar debatēm par budžetu, jo, kā es jau agrāk sacīju, diez vai mums būs pietiekams budžets, lai mēs varētu apmierināt visas vajadzības KLP ietvaros. Mēs nevarēsim tiešām izpildīt visas lauksaimnieku un pilsoņu vēlmes, tas ir skaidrs. Taču ne jau visi līdzekļi būtu ieguldāmi tieši ražošanā. Es tieši tagad vēlētos par to runāt. Varbūt, ka būtu labāk, ja līdzekļi tiktu ieguldīti attīstībā un konkurētspējas vairošanā. Jo tad aktīvie lauksaimniecība varētu garantēt šo te att attīstību nākotnē. jo lauksaimnieki ir atbildīgi par Eiropas finansējumu izmantošanu no vienas puses, no otras puses par savu saimniecību attīstību. Un KLP ietvaros ir svarīgi eh, stiprināt otro pīlāru, jo šeit tieši ir runa par konkurētspēju un attīstību. Un ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu līdzvērtīgs spēlētājs pasaules arēnā, Tad, kad mēs runājam par to, ka ir jāapmierina pieprasījums eh, pēc pārtikas, tad mums tiešām vajadzētu eh, savādāk veidot finansējumu lauksaimniecības atbalstam Eiropā. Un noslēgumā es vēlējos teikt, ir ļoti svarīgi, lai Zemnieki atbildā, lai zinātnieki atbildētu uz eh, būtisko jautājumu, kā ar to budžetu, kas mums ir pieejams lauksaimniecībā, mēs varētu nodrošināt to, ka KLP nevis vienkārši nodrošina eh, ražošanas kompensēšanu, bet arī nodrošina attīstību un konkurētspējas pieaugumu. Tas eh, attiecas ne tikai Eiropu, bet arī uz to, ka ir jāpalīdz attīstīt lauksaimniecību arī mazāk attīstītajā pasaulē. Paldies! Paldies! Tad es to došu vārdu Silvam Rodrīgesam, ģenerāldirektoram, un viņš ies, ievadīs, stādīs jums priekšā zinātnieks, kas uzstāsies, un pēc tam varēs diskutēt pēc katras prezentācijas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! de Castro. Paldies, komisār Čolus. Paldies, padomas priekšsēdētājs Savinski par šo te iespēju mazliet uh, koordinēt uh, šīs debates. Mēs, mums būs trīs atšķirīgi darba cēlieni, kuros mēs ar ekspertiem aplūkosim trīs tēmas, kas ir saistītas ar KLP Katrs tātad uzstāsies desmit minūtes, un pēc tam būs debates pusstundas garumā. Vispirms es lūkšu uzstāties Giovanni Ananijam, ekonomikas un statistikas profesoram no Kalabrijas Universitātes RV Gijomāram, no Francijas lauksamniecības pētniecības institūtu. Viņi aplūkos pirmo tēmu pārtikas drošumu un lauksamniecības ķēdes konkurēt spēju. Es tādu atkārtoju. Desmit minūtes katram, un pēc tam būs diskusijas pusstundas garumā. Ananīs kungs, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pārtiks piegādes drošības jautājums ir tiešām pats no svarīgākajiem. Turpat viens miljārds, kas arī aptuveni 15% no pasaules populācijas, nevar baudīt pietiekamā apmērā pārtiku. Tātad jautājums par pārtiks piekās drošībām ir arvien aktuāls. Pasauli reaģējot uz populācijas pieaugumu ir izdevies divas lietas. Ir, mēs esam samazinājuši proporcionāli to personu skaitu, kuras cieši no pārtiks trūkuma. Uh, Un otru puses arī esam nodrošinājuši to, ka um, pieaug patiks apjoma pieejamība. Tātad mēs skatāmies 79. gada atskaites periodā, mums tiešām izdevies proporcionāli uzlabot šos rādītājus. Tātad mēs varam tos saukt par tiešām nozīmīgiem rādītājiem. Patiks ražošana norāda, ka tas pat ir augusi straujāk nekā pasaules iedzīvotāju skaits kopumā, skatoties uz vienu iedzīvotāju. Tātad kopš 1900. 190. gada līdz 2007. gadam pieaugums ir bijis pa 26%, savukārt pārtiks pieejamībā, reiķinot par kalorijām, šis pieaugums ir bijis 1%. Globāla līmenī mēs skatāmies, protams, tad uz vienu iedzīvotāju, reiķinot kalorijas, tas pārsniegs vairāk nekā 2800 kalorijas dienā, lai gan 2000 kalorijas ir minimālais liekas nodrošināt veselīgu Uh, organismu funkcionēšanu un viss, kas ir zem tā, nozīmē pārtiks trūkumu. Pārtiks pieejamība nozīmē, ka mums būtu jānodrošina, protams, šis slieksnis un nedaudz vairāk, lai gan arī e, te ir jāņem vērā, ka pārtiks pieejamība ir reģionāls parādība, nevis globāla. Līdz ar to, lai gan kopīgi mums ir izdevies nodrošināt šādu pārtiks pieejamības kāpumu, gan globāli, gan arī attīstības valstīs, mēs tomēr varam šodien teikt, pārtika kopumā būtu pieejama un pienācīgos apmēros, ja mums izdotos globāli to nodrošināt šo sadali, gan ņemot vērā attīstības valstis, gan arī, protams, jau attīstītās valstis. Tomēr jāatzīst, ka viens miljārds cilvēku pasaulē katru dienu cieši badu, un viņiem trūkst pārtiks pienācīgā apmērā. Lai atrisinātu šo jautājumu, mēs nevaram vienkārši pieprasīt saražot vairāk pārtiks. Ir jārīkos savādāk. Ir jāsamazina viss šīs barjeras, kas kļau, neļauj cilvēkiem iegūt pārtiku lokāli. Un galvenokārt te jautājums ir par finansēm, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pārtiks ražošanu. Tātad jautājums īstenībā ir nabadzība, nevis pārtiks nepieejamība. Jautājums par pārtiks nodrošināšanu Eiropai. Te arī ir interesanta statistika Št, mēs skatāmies, ka mēs tomēr reiķināmies, ir 40 miljoni nabadzīgu, nabadzīgu personu, kurām šobrīd Eiropā trūks pārtiks. Tātad paši nabadzīgākie tiešām piedzīvo pārtiks trūkumu. Tas jau nav tams, kas būtu jārisina kopēja lauksaimniecības politikai, bet gan drīzāk labklājības politikai, ļoti mērķiecīgi un precīzi, kas ir skaidri mērķēta un organizēta, lai nodrošinātu, ka šādām personām ir piekļuva pārtikai. Vienkārši saražot vairāk pārtiks nenozīmē, ka mēs uzlabojam nabadzīgu personu uh, apstākļus. Ne šeit uz vietas, ne arī pasaulē. Mums jānodrošina viņam piekļuva pārtikai. Nu, lūk, ja mēs skatāmies uz izredzēm, pārtiks piegādes nodrošināšana, tas ar vienu ir nopietnas izaicinājums. Mūsu uzdevums ir nodrošināt šādu spēcīgu izaugsmu, uh, lai šī pozitīvā dinamika arī turpinās nākotnē. Tātad mēs sagaidām šādu spēcīgu un neatlaidīgu attīstības scenāriju globālā mērogā. Tiemžēl pārtiks cenu svārstības un attīstības tendences mums ir pesimistisks. Skatoties, piemēram, kviešu saražošanu un vispār labību kopumā, arī tad, tad eh, kukurūza rīsi un kvieši. Jāatzīst, ka katru gadu te ir diezgan svārstības liels arī kopējā ražas apjomā. Jautājums ir satraucošs. Mēs, protams, pirmkārt varam ieskicēt šeit svarīgākās lietas. Trūkst investīciju šajā sociāli ļoti svarīgā sektorā. Mēs visu laiku varam novērot, ka visos reģionos samazinās kopējo izaugsmas apjomi, īpaši arī šajās attīstības valstīs lauksaimniecības sektorā. vajadzīgā politikas rīcība, lai nodrošinātu pārtiks piegādes. Tas, ko es visu esmu ieskicējis un es arī norādīju, pirmkārt, politikas uzdevums būtu risināt nabadzības samazināšanu. Tātad pirmkārt ir jāatrisina nabadzības jautājums, lai būtu pilnīgi skaidrs. Tātad pirmkārt ir nabadzības atrisināšana. Un otra pakārtot darbību, tad, protams, ir mūsu tālākie soļi, bet viss ir, viss ir pakārtots nabadzības atrisināšanai. Tātad, ko mēs varam darīt? Ir vēl citas lietas, ko mēs varam darīt, vismaz divas. Uh, Viena no tām saistās ar rīcību attīstības valstīs, ko viņas pašas var iznot. Tad attīstības valstis, kur šobrīd spēj nodrošināt lauksamniecību, viņas sektor, lauksamniecības sektors spēj nodrošināt labklājību iegūmu ne tikai pārtiks nodrošināšanā, bet arī nabadzības samazināšanā. Ot, svarīgā rīcība būtu nodrošināt investīcijas sociālā attīstībā. Tas ir, protams, starptautiskās sabiedrības uzdevums - atbalstīt, nodrošināt šādu ilgspējīgu, noturīgu ražošanu un attīstību. Tas nodrošina arī investīcijas, arī īpaši attīstot visas tās jomas, kas jau ir pieejams un kas dod vajadzīgos rezultātus. Protams, ka tas nav tik vienkārši. Mēs šobrīd reizinām šeit jautājumu par kopēju lauksaimniecības politiku, bet skatāmies to no analītiskās uh, perspektīvas. Un mans vēstījums šodien būtu komisijai, un reiz arī tas, ko tātad, piedošana, komisija savā paziņumā ir nodevusi parlamentam un padomē par to, kā tad attīstītās valsts var risināt pārtīks piegādes jautājumus. Un es saprotu, ka arī padomi eh, tam attiecīgi sagatavoja savus secinājumus um, pagājušo gadu maijā, un kur skaidri tiek noteikts, ka ir jānosaka skaidrs politikas arī Eiropas lauku teritorijās. Bet, manuprāt, ar to nepietiek. Un ar to jau mēs neatrisināsim pasaules mēroga izaicinājumus pārtiks piegādēm. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka pārorientācijas notiek tirgū, īpaši skatoties pieejami līdzekļu, finanšu līdzekļu pārtiks tirgumu. Un kopēja lauksaimniecības politika droši vien arī redzēs, ka šie līdzekļu pieejamies samazinās nākošo gadu laikā. Tas nozīmē, ka konkurētspēja spēja kļūst par galveno izšķirošo faktoru, nodrošinot arī Eiropas konkurētspēju lauksaimniecībā un konkrētām lauksaimniecībām. Finanšu resursi, kas tiek novirzīti kopējā lauksaimniecības politikā, šobrīd rāda aptuveni 30% no Eiropas Savienības budžeta sastāda. Bet mēs skatāmies, kā mēs varam to lietot. Mums ir jāiztara efektīvā veidā tieši maksājumi, kas ļauj nodrošināt labāku konkurētspēju tirgū. Piemēram, vai mums ir jautājums, ir, mums, vai tiešie maksājumi kavē vai palīdz attīstīt lauksaimniecību Eiropā? Lūk, tas ir nopietns jautājums, kas ir jāskatās arī pēc apjoma ekonomikas perspektīvas. Jo tas ir skaidrs uzdevums, ja jums ir pieejami līdzekļi, jautājums, kā jūs varat tos vislabāk izmantot, lai attīstītu jūsu uz biznesu. Pamatmaksājumi un zaļie maksājumi, manuprāt, neatrisina jautājumu pēc būtības. Un tas nenodrošina kopējas lauksaimniecības konkurētspēju. Citi jautājumi, kur mēs varam mēģināt risināt, piemēram, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds, otrā pilāra pasākumi un visi resursi, kas ir novirzīti ietvaru programmai, eh, pētniecībai un attīstībai un inovācijas lauksaimniecības fondos. Tie ir tādi inovatīvi soļi pareizajā virzienā. Tomēr mans vērtējums šobrīd ir tāds, kā finanšu piešķīrums jauniem instrumentiem ir nepietiekams, un tas nespēja nodrošināt lauksaimniekiem vajadzīgo konkurētspēju. Viņi nespēja attīstīt konkurētspēju vajadzīgā pasaules līmenī. Mums ar vienu ir jākāpina Eiropas lauksaimnieku konkurētspēja globālā līmenī. Tāpēc mans uzstādījums ir tāds, ka kopējā lauksaimniecības politikai ir jāvirzās no komisijas likumdošanas priekšlikuma, diemžēl ar to vēl nepietiek, ir jāattīstās daudz straujāk. Ar to nepietiks, un ar to mēs nenodrošināsim, kā Eiropas piešķirtie līdzekļi nodrošināt konkurētspēju. Ar diemžēl to vēl nepietiek. Paldies! Merci, merci. Paldies profesoram Ananijam, un tagad vārds tiek dots RV Giomāram. Les, les diapositīvas ir anglais, bet es vais parler en français. Diapozitīvi ir angļu valodā, bet es runāšu franciski, lai ātrāk tiktu uz priekšu pirmajā daļā. Tātad es, um, zinām, mērā atkārtojos. To es neatkārtošu to, ko teica Anīs, Ananīs kungs, bet um, teikšu, ka mums ir dažādi uzdevumi uh, lauksimniecības jomā. Mums ir nepieciešams uh, barot neskatāms 9 miljardus cilvēku, nodrošināt arī citu uzdevumu izpildi, nenoplicināt fosilos resursus un novērst sociālo nevienlīdzību, kas skar vairākas valsts gan iekšēnē, gan startautiski. Mums ir arī kvalitatīvi uzdevumi. Ir vairāk nekā miljards cilvēkam nepietiek pārtikas, un ir otrs miljards cilvēku, kuriem ir otra galējība, kas ir aptaukojušies un ir pārāk daudz, ēd pārāk daudz. Tātad, lai nodrošinātu pārtiks drošumu, ir jādarbojas trijos līmeņos, ir jāietekmē patēriņš un ir jāskatās, kā samazināt nabadzību kā novērst pārtiks izšķiedēšanu un kā mainīt cilvēku uztura paradumus. Tas ir, te ir liels nelīdzsvars bagātajās valstīs un trūcīgajās valstīs. Ražošanas aspektā jāpalielina, jā, jāpalielina ražošana, bet jāceras, ka ir arī stagnācija pasaules un Eiropas līmenī, un ir jāņem vērā vides jautājumi, lai mums izdotos identificēt uh, ekoloģiski šo te lauksaimniecību pasaules un Eiropas līmenī. Ja mēs paskatāmies dažus piemērus, tur, kur ir stagnācija un to, kas noticis pagājušās desmit gadēs. Ir divi punkti, kur ir īpaši jāņem vērā. Pat optimistiskākajos scenārijos mēs redzam, ka jaunatīstības valstīs un trūcīgākajās valstīs ir pamatīgs ražošanas apjomu pieaugums, ir vajadzīga pārmaiņa, ir vajadzīgs pārmaiņas šeit bijušās Padomu Savienības valstis un Dienvidamerikas valstis eksportē uz Āfriku. Un nākamajos gadu desmitos ražas apjoma varētu pieaugt gan pasaulē, gan Eiropā, un tam ir dažādi iemesli. Dažus gadus mēs jau esam izpētījuši, ka ir problēmas ar tirzniecību un izmaksu relativitāti. Es aplūkošu tikai vienu aspektu, proti pārtiks cenas un enerģijas cenas, proti naftas cenas. Jūs redzat, ka šeit ir liela nevienlīdzība. Zinātniski analizēt grūti, bet ir redzams, ka saikne starp šiem diviem rādītājiem ir neliela, ir vāja, un kad paceļas naftas cenas, tad saikne kļūst uh, jūtamāka un arī pieaug arī pārtikas cenas. Kad runājam par pasaules līmeni, ir jābūt pārtikas ķēdē, kas ir gan konkurētspējīga, gan arī pietiekami ekoloģiska. Eiropas Savienībā daži rādītāji mums šeit ir negatīvi. 2012. gadā iespējams atsaite um, nav pietiekama, lai samazinātu nevēlīgo ietekmi uz vīdi. Un jāskatās uz pirmā un otrā pilāra pasākumiem un jāakcentē vidas pasākumi, ekoloģiskie pasākumi. Pirmkārt, nošķīrums starp pirmo un otro pīlāru attaisno lauksaimniecības ietī, lauksaimniecību un KLP. Jautājums, vai šī politika vēl aizvien leģitīma, un otrkārt, progresam ir jāturpinās. Un jāizmanto instrumenti, kur pamatā ir teritoriālā vide. Vienlaiks ir jāatceras vidas drošums, globalizācija, svārstības, ir KLP spēja, ilgspējīga, ilgspējība un konkurētspēja, kas ir trīs svarīgi aspekti. Atgriežoties pie ilgspējas un kon konkurētspējas, ir šie aspekti ir aplūkoti priekšlikumā, bet analizējot dziļāk, mums ir vajadzīgs vēl papildu detaļas par Eiropas budžetu un KLP budžetu, kāda gala galā būs pasākumi, kas tiks ņemti vērā kādi pasākumi varētu būt visefektīvākie. Un tas ir pēdējais punkts, ko mēs darām ar konkurētspēju. Lauksamniecības ienākumi ļoti svārstās gan Francijā, gan citās dalībvalstīs, un ir kaut kas jādara stabilizācijas labā. Pēdējais aspekts saistībā ar konkurētspēju un KLP, runājot par konkurētspēju lauksaimniecības ķēdē Eiropas Savienībā. Var rezumēt, kas notiek pēdējos gados lauksaimniecības ražošanas aspektā. Ir bijusi stagnācija attīstītajās valstīs, kas seko reformām. Faktiski atbalsts ir samazinājies no Eiropas Savienības puses. Ražošanas apjomi ir pieauguši citās attīstības valstīs un arī uh, jaunatīstības valstīs ražošana pieaug 5% gadā. Runājot par produktivitāti, salīdzinot Eiropu, Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās valstis, mm, Eiropā ražošanas kvalitāte neuzlabojas, bet tas notiek Savienotajās valstīs, no otras puses ražošana tālākos posmos ir vēl vājāka. Piemēram, izņemot tikai dažas valstis, Vācija un jaunās dalībvalstis, mm, lauksamniecības un tirzniecības, pārtiks tirzniecības līdzsvars ir pasliktinājies. Runājot par priekšlikumu, jāsaka, ir grūti izolēt to, kas notiek lauksaimniecības sektorā, no tā, kas notiek uh, lauksaimniecības un pārtikas rūpniecībā. Un tas ir īpaši izaicinājums šeit attiecībā uz trešajām valstīm, runāt par starptautisko konkurētspēju Eiropas Savienības pārtikas nozarē. Un ir atšķirības arī starp dalību valstīm. Līdz ar to rodas jautājums, kā piemērot šo KLP Eiropas Savienības iekšienē. Un, ja mēs redzam, ka ir ražošana, kas ir vājāka Eiropas Savienībā, vienlaiks mums ir jārisina vidas problēmas, kā es teicu, ir vajadzīga ekoloģiska intensifikācija, tad KLP ir jāvirza jauninājumu virzienā, tīpaši saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību lauksaimniecības ražošanai un ilgspējībai. Tā ir laba iniciatīva, un te ir jāmin, jāmin konkrēti rezultāti, ko tā varētu dot, proti vajadzīgi pamat, pamat pētījumi. Jau nepietiek tikai nodot zināšanas, bet zināšanas ir praktiski jāpiemēro, piemēram, ģenētiskajā bioloģijā, ģenētikā ir fenotipi, proti raksturu izpaudumi, un nākamajos desmit gados būs īsta revolūcija, kas ļaus atrast raksturu gēnus, un tad būs gan disciplinārā, gan integrētā pētniecība. Un katrā ziņā ir vajadzīgi gan publiskie, gan privātie fondi, Eiropā un Eiropas līmenī un dalībvalstu līmenī. Runājot par lauksaimniecības un pārtiks cēnu aspektiem, ir kopīgs tirgus lauksaimniecības produktiem, bet ne lauksaimniecības faktoriem, ražošanas faktoriem, zemē, kapitālam, darbspēkam, izēvēlām. Ir stagnācija un ražošanas izmaksas nepietiekam ātri pielāgojas konjunktūras pārmaiņām. Darbs ir neviendabīgs, izmaksas dažādās dalībvalstīs ir dažādas, un ir dažāda veida vides ierobežojumi, kas ietekmē ražošanas izmaksas gan augu jomā, gan attiecībā uz lopkopību. Un lopkopības jomā tas tad ir vairāk jūtams. Un visbeidzot, mums nevajadzētu īpaši pievērsties tikai izmaksām, ražošanas izmaksām, bet skatīties arī uz apjomiem, uz lauksaimniecības saimniecību lielumu Mūsu modelis Eiropā ir dažāds, tas ir pluss, bet jautājums, vai dažādība ir tikai pluss, vai arī tas nozīmē, ka ir vajadzīga vēl sīkāka specializācija dalībvalstu vai reģionu līmenī. No otras puses, varbūt ir arī tāda, tāds kā pārmērīgs lepnums mums Eiropā ar savu modeli. Ir virkne pārāk liels daudzums oficiālu kvalitātes zīmju, un Eiropas patērētāji tur var nomaldīties, tāpēc ir vajadzīgs papildu darbs šeit. Pēdējais punkts, runājot par ražotāju labāko organizāciju, ir vajadzīga pilnvaras slēgt līgumus gan pārtiks ķēdes augstdaļā, gan apakšdaļā, sākot no ražotājiem, beidzot ar patērētāju, jautājums, vai pat ražotāju nostiprināšana neies pret mūsu mērķi, vai nenotiks dubulta marginalizācija, vai beig beigās no tā nepieaugs arī gala cenas patērētājiem. Šī te um, līgumslēgšanas pilnvaru pastiprināšana ražotājiem var past, pam, samazināt tirgus jaudu vai spējas citās ķēdes daļās. Ir vajadzīga labāka organizācija, bet ir jāskatās uz visu arī kopumā. Un pēdējais aspekts attiecībā uz lauku saimniecību ienākumu dažādošanu ir daž, da, daļēji laika lauksaimniecība un ir arī citi uzdevumi, pie kuriem mēs turpinām strādāt, proti KLP reformas aspekts, kas paredz mm, maksājumus par vīdes pakalpojumiem. Pa, te runa ir par ūdeni, biodažādību un klimata pārmaiņām. Šeit ir dažādi tirgus aspekti, bet nedrīkst to izslēgt šo jautājumu, kas arī ir būtisks ienākuma avots. Paldies! Merci beaucoup. Lielas paldies um, Gilmāru kungam. Un tagad ir pienācis laiks jautājumiem no jums. Un es ceru uz tādiem īstiem jautājumiem, nevis komentāriem vai runām, jo citādi mēs iztērēsim nedaudz to laiku, pusstundu, kas mums ir paredzēta debatēm. Bon. Monsieur Dej, je crois que c'est le premier à demander la parole. Veškungs ir pirmais, kas lūdz vārdu. Ja, dank, ja un... Paldies, priekšsēdētāji, un paldies mūsu arī komitejas priekšsēdētājiem Dikastro kungam, komisaram Šalaša kungam un ministrā Šavicka kungam par to, ka jūs organizējat šodien diskusijas. Paldies arī profesoriem, kas šodien ieradušies. Es domāju, ka jūs tiešām arī tagad eh, atbildēsiet manas jautājumu. Man jautājumu abiem profesoriem. Mēs runājam par pārtīks piegādes drošībām, bet eh, tomēr abi divi profesori izvairījās runāt par um, jaunu attīstības tendenci Eiropā, proti, ka atsevišķos Eiropas reģionos m, mm, tā vietā, lai ražotu pro, um, patiku, tiek ražoti enerģētikas uh, izaivielas. Piemēram, Brazīlijā valdība ne, nu, pati pieņemsi lēmumu to, ka miljonu hektāru apjomos tiek tagad mūža meži iznīcināti. Kā jūs to redzat uh, Eiropā? Uh, Vai jūs uzskatāt, ka arī būtu jārisina šāda problēma? Vai varbūt arī komisārs Čēlošs varētu norādīt, ka tomēr precīzi noteikti procentāli, kur teritoriju nedrīkst nodot uh, enerģētikas izēvielu ražošanai? Vai sādāk mēs norāksim līdzīgi kā Brazīlijas ar mūža mežiem? Otrs jautājums. Par to jūs sacījāt, ka kopējais apjoms, protams, ir pietiekams, bet jums jāņem vērā, ka līdz konkrētam datumam, piemēram, 2015. gadam, visu 50. gadā mums, protams, arī kāds par 700% pasaules iedzīvotāju apjoms. Un tas nozīmē, ka mums atkal vajadzēs papildus saražot apjomos, papildus uh, pārtiku. Man interesē, kā jūs to redzat. Vai, nu, piemēram, manā reģionā, Vācijā, tur ir tāds uh, arī mašīnbūvētājs, lauku saimniecības tehnikas ražotājs, un viņš stāstīja man, ka viņš ir attīstījis jaunu tehnoloģiju, kas arī, piemēram, kukurūzas uh, ziņā sanāk tā, ka aptuveni 50%, 50 cm augstumā apstrādā, bet 20 cm uh, dziļumā neapstrādā. Un tam ir milzīgas arī ekonomiskās sekas. Bet kādā ziņā es gribētu dzirdēt jūsu komentāru par to, kā mēs tomēr varētu Eiropas lauksaimniecību padarīt produktīvāku. Paldies! Paldies! Kauslin kungs, lūdzu, pavisam īsi, ja varētu palūgt. Jā, paldies. Es arī vēlos eh, uzreiz uzdot pāris jautājumus. Abi akadēmiķi norādīja, ka mums īstenībā nav pareizi ne kaut kāds pieaugums redzams. Nu, protams, te norādīja, ka daļai arī šeit trūks pētījumu, bet man jautājums ir, vai tas nenāk, nav tā, ka mēs vienkārši esam sasnieguši īsaugsnes galējas robežas? Uh, Un līdz ar to mēs nevaram vispār paaugstināt nedz ekonomiskos rādītājus, nedz arī lauksamniecību, un no nu, 2000, nu, ko viss ir izspiests, tu neko vairāk nevar panākt. Nu, ko tu jūs gribat vēl vairāk kviešu no viena hektāra? Nu, vienkārši sasniegt maksimālā produktivitātes robeža. Un varbūt, ka tad, lūk, papildus izmaksas, kuras mēs visu laiku investējam lauksamniecībā, un sanāk, ka lauksamniecība kļūst arvien dārgāk, un reizēm mēs saražam arvien vairāk un vienkārši arī tad reizē pieaug izmaksas un papildus kļūst dārgāk pārtika. Jau otrs jautājums. Mēs skatāmies Eiropas pieaugošā produktivitāte tieši gaļas ražošanas apjomā. Te mēs atkal piedzīvām, ka līdz to arī pieaug imports um, varībai un īpaši soja, kas uh, tiek iepirkta. Un tātad sanāk, ka gaļas ražotāji dzīvo uz iepirktas barības uh, nevis iztiek ar vietējiem resursiem. Tāpat arī man jāatgādās par to, ka saskatās šīs kopsakarības starp kopējo lauksamniecības politiku un pasaules tirzniecības politiku. Tas, kas tagad tiek veidots kā globalizācijas fonds, pie, pielāgošanās fonds, lai kompensētu lauksaimniekiem pielāgošanos globalizācijai, nu, mēs redzam, kas notiek ļoti daudzos reģionos, gaļas o, uh, lopu audzēšana vairs neatmaksājas Un vai jūs esat gatavi un uzskatāt, ka tiešām vajadzētu to visu pakļaut brīvai uh, tirzniecībai? Tālāk mēs runājam, ka līdz 2050. gadam būtu jāsniedz vēl 70% pieaugums pārtiks kopējiem apjomiem. Lūdzu, vai to ir norādījusi pārtiks, Pasaules pārtiks organizācija un lauksamniecības organizācija FAO? Uh, Man interesē, vai tiešām tāda statistika ir pareiza, vai tiešām tas vispār ir iespējams 70%, 70 apjomā saražot vairāk pārtiks. Es baidos, ka šāds statistika ir nepareiza. Paldies. Merci, monsieur. Paldies. Oui, uh... Jā. Trīs jautājumi. Pirmais jautājums par konkurētspēju. Jūs teicāt, ka konkurētspēja ir jāveicina ražošana jāpaukstina. Bet mēs zinām, mēs saprotam, tad kopš KLP sākuma ražošanas apjoma pieaugums ir vienāds ar, iz, ar pārtiks izšķiešanu produkcijas šajā ķēdē. Tātad mēs it kā ražojam vairāk, bet vairāk arī izšķērdējam. Man šķiet ir vajadzīga integrētāka pieeja. Varbūt ir jāiet vēl tālāk. Nav vērts ražot vairāk, ja mēs iz, izšķiežam vairāk. Otrs jautājums par lopkopību. Tika minēts, ka tiks mainīts uztura modelis. Tas ir īsts jautājums šodien ne tikai saistībā ar klimata pārmaiņām, bet ir ja runājam par olbatumvienām, ko saražo uz vienu dzīvnieku. Mēs varam teikt, ka ir vajadzīgas augu olbaltumvielas, lai radītu dzīvnieku olbaltumvielas. Kā jūs to skatāties? Un trešais jautājums - ilgtspēja. Ir elements, ko jūs varbūt neminējāt, bet gan jau jūs varēsiet atbildēt, runājot par dabas resursiem, kas ļauj ražot lauksaimniecības produkts. Ja mēs runājam par kāliju un nātriju, mums ir ierobežoti resursi, vai jūs saskatāt šeit ierobežojumus, vai jūs saistībā ar to runājat arī par konkurētspēju un par ražošanas modu vai veidu pārmaiņām. Paldies, Karinos kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, um, priekšsēdē kungs. Arvien vairāk uh, ir zemes Eiropā, kuras tiek uh, izmantotas nevis pārtikai, bet enerģijas ražošanai, un tas ir aizvien izteiktāk. Eksperti apgalvo, ka šāda tendence jau noveicina pārtikas produktu cenu paaugstināšanos. Mēs redzam, ka cenas pieauguši jau par 7%, vai jūsu jaunā pieeja nenozīmē arī atkārtot cenu pieaugumu, jo runa jau nav tikai par pašu cenu pieaugumu, bet arī par dažādu augu produkcijas m, mm, nobīžu vai traucējumu rašanos, kas rodas mainoties klimatam. Ja skatāmies, piemēram, uz graudaugu tirgu, tas ir reaģējis un tas rada sekas arī uz citām, citiem pārtiks tirgus sektoriem. Paldies, Kriņovskungs, Vilčikovskungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdā kungs. Mans jautājums ir sekojošs. Eiropā ir aizvien mazāk aramzemes. Polijā, manā valstī, 2007. gadā Eirobarometrs uzskaitīja 16 miljonu hektāru. Tagad es zinu, ka ir tikai 15 miljonu hektāru pat mazāk. Runājot par subsidētajiem hektāriem, ir aizvien mazāk arama platību, un mēs raugāmies uz šādu, mēs redzam šādu tendenci arī citās valstīs. Šāda veida samazinājumi īpaši ir vērojami tur, kur ir mazāk subsīdiju uz hektāru, un pretēji tendence ir tad, kad ir šie te maksājumi uh, par hektāru. Tā tad ir saikne. Vai jūs arī saskatāt šādu saikni, cienītie eksperti? Tā tad vienlaikus ir. Um, jūs, mēs redzam, ka mazāki platība maksājumi dažās Eiropas reģionos nozīmē, ka aramzemju platība samazinās un kas arī var ietekmēt mūsu pārtikas drošību ilgtermiņā. Paldies, Vaginekungs. Čerman, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, ekspertiem, kas uzstājas par šo jautājumu. Varbūt kāds varbūt varētu pakomentēt punktu, ka nepieciešams saistīt ražošanu ar vīdi. Kāpēc tas tieši tagad būtu jāuzsver un kā tad mums viss tik greizi ir aizgājis? ka mēs tagad cenšamies atkal eh, šīs te vienas monētas divas puses salikt kopā, jo tām jau nevajadzēja nekad eh, pazust. Tālāk runājot par zemes saudzē, taupīšanu vai par eh, zemes kopīgu izmantošanu, nezinu, kurš tad ir vismazāk sliktais variants no abiem. Un tālāk runājot par konkurenci, ņemot vērā to, ka mēs e, šeit esam ielikuši e, tā saucamo šo te publisko labumu, e, kuram tir, kuru tirgus nekādi nevērtē. Ja mēs gribam konkurēt pasaules tirgu, kur pārējie tirgotāji šo te sabiedrisko labumu nevērtē tādā veidā, kā to vērtē Eiropa. Šajā kontekstā, kā jūs saskatāt iespēju Eiropas lauksaimniecībai konkurēt? Tālāk tik pacelts jautājums par eh, globalizācijas fondu un otro pīlāru, par, eh, kā minēju, jūs tos minējāt kā instrumentus, eh, kas papildinās pirmo pīlāru. Vai jūs domājat, ka tie ir jāskata kaut kādā teritoriālā konkrēta kontekstā, vai jūs tos neņemat vērā vispār? Merci, man... Paldies. Es domāju, ka mēs tagad ir vēl trīs, kas ir pietau, pieteikušies, bet Mēs noslēgsim šo sarunu. Nākamais Kapulas kungs, Mesjaņu kungs un pēc tam kāds, kas lūdz vārdu tālāk zālē. Obrigado. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Vispirms es gribētu pateikties komisijai un ministram un visiem ekspertiem. Man ir daži jau, vienkārši jautājumi. Vispirms paldies par prezentācijām. Jūs devāt mums ļoti labu pārskatu par Eiropas lauksaimniecību pasaules kontekstā. Tas, tā ir laba kritiska analīze, bet šeit trūkst kaut kas. Proti mums ir, mēs daudz ko sagaidām, mēs gaidām risinājumus. Analīzes kungs teica, ka komisijas priekšlikums iet pareizā virzienā, bet instrumentu, instrumenti nav pietiekami. Es gribētu zināt, kādus, kādu instrumentu jūs prāt ir vajadzīgi kas trūkst, kā mums trūkst, un Gimāra kungs minēja labāku ražošanas organizāciju un mm, darbību dažādošanu lauks, lauku saimniecībās, bet kā jūs to praktiski iedomājaties, ko jūs ierosināt, un kāda ir politiķu loma, vai mums ir jāatrod risinājumi tad, kad zinātnieki mums ir devuši informāciju. Es gribētu vairāk palīdzības no zinātnieku puses. Varbūt jūs varat izteikties detalizētāk par to, kāda veida risinājumu jūs prāt trūkst komisijas priekšlikumā. Tas būtu jums pateicīgs par to. Paldies. Paldies, trīs jautājumi no manas puses. Vai runātājiem šķiet, ka Eh, zivju izgāšana jūrā eh, ir eh, racionāla tā vietā, lai varētu to iz, nu, vest krastā un izmantot zivju miltražošanai. Vai jūsu prāt atkritumus no kautuvēm, piemēram, kaulus un, un tam līdzīgi sadedzinot, vai tas ir labi, vai tos nevarētu izmantot kā mēslojumu? Uh, un eh, vai ģenetiskās modifikācijas tehnoloģijas nevarētu palīdzēt samazināt pārtikas cenas. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs lūdzu celiet, lūdzu stādieties priekšā. Man sauc Pedonaro, es pārstāvu Spānijas ražotājus. Paldies, ka devāt man vārdu. Es domāju, ka eh, runājot par ražošanas konkurētspēju, Es gribētu runāt par to, ka ir ne tikai jāražo vairāk, bet ir labāk jāapsaimnieko ražošanas līdzekļi. Tāpēc ir jārunā par trešo pīlāru un attalgojumu lauksamniekiem. Viņiem ir vajadzīgs at atlīdzība. Ja viņi ražo zemi pašizmaksas, tad viņi nevarēs arī nekādas jaunās tehnoloģijas ieviest. Un mans konkrētais jautājums ir lai ražu, lauksamnieki būtu konkurētspējīgi. Es gribētu pajautāt Ananijas kungam, kāda veida konkrēts priekšlikums jūs varētu celt priekšā, lai KLP būtu līdzsvarotāka, lai tur būtu līdzsvaroti lauksamnieki un citi ķēdes dalībnieki. Un runājot par pamat tiesībām, piemēram, ja samaksas neatbilst konkurētspējai, spējai, jūs un arī Desantas kungs varētu izteikties plašāk, pakomentēt, kā gan mēs varētu pārformulēt vai pārtaisīt šo atalgojumu tā, lai, tas, lai mēs nonāktu pie konkurētspējas, jo citādi mēs nevaram tikt pie inovācijas un mēs nevaram izmantot jaunās tehnoloģijas, kas ir tik svarīgas Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Ananīs kungs! Un Giemārkungs, jums tiek dots vārds. Wonder, uh, much... Es domāju, cik mums ir laika, lai atbildētu. Mums ir uh, uzdot ļoti būtiski jautājumi, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Attiecībā uz enerģiju. Es uh, nolēmu savā uzstāšanas laikā nepievērsties Eiropas uh, politikai biodegvielu ražošanas atbalstīšanā, bet tad, kad mēs runājam par pārtiks drošumu globālā līmenī, tad iespējams, ka viena no vissvarīgākajām uh, politikām, kas ir saistīta ar lauksaimniecību, ir tieši politika, kas atbalsta biodegvielu ražošanu. Jo, protams, uh, samazinās uh, tātad lauksaimniecība izmantojama produktu ražošana un palielinās pārtiks cenas. Uh, Ja mēs aplokojam šo politikas jomu un nu, attiecinām tos pārtikas drošumu, tad mums ir jāpārskata ne tikai atbalsts biodegvielai, bet arī tas, kā biodegviela tiek tirgota, kāda ir šī biodegvielas tirniecības politika. Taču ir kāda lieta, kas arī ir jāapsver, un proti tas, cik svarīgi ir eh, zinātniskie pētījumi eh, par biodegvielas ies, izmantošanas iespējām, jo, ja mēs vairāk izdarīsim pētījumus, radīsim optimālākus risinājumus, izmantosim manāk enerģijas, palielināsim eh, dzīves līmeni, atradīsim efektīvākus veidus enerģijas ražošanai, mums būs vajadzīgs mazāks atbalsts no uh, biodegvielu ražošanas sektora, un mēs vairāk varēsim pievērsties pārtiks drošumam. Tālāk sasaiste starp investīcijām zinātniskajā pētniecībā un izstrādē un eh, ražīgumu. Eksperti man ir teikuši, ka produktivitātes uzlabošana ne tikai ar tām tehnoloģijām, ko mēs izmantojam, bet arī uh, tām tehnoloģijām, ko izmanto jaunatīstības pasaulē, šīs perspektīvas ir ļoti plašas. Mēs varam domāt par tehnoloģijām, to ietekmu uz produktivitāti, bet mēs varam domāt arī par tehnoloģiju ietekmi uz vidi. Un jālū, jāplūko šis jautājums globāli. Konkurētspēja. Vispirms konkurēt spēja ne, nenozīmē tikai produktivitātes pieaugumu. Esmu to atkārtos vairāk kārt pētot dažādas lauksaimniecības sistēmas Eiropā. Tātad uh, te runa ir ne tikai par produktivitātes pieaugumu un cenu samazināšanu, bet tas nozīmē arī augstāku produktu kvalitātes nodrošināšanu. Un runājot par kvalitāti, es domāju par visām, kval, visiem kvalitātes kritērijiem, kurus izvirs patērētājs. Un e, šie te kvalitātes raksturlielumi ir dažādi, jo dažādas patērētāja grupas prasa atšķirīgu kvalitāti. Uh, sākot no visaugstākajiem līdz viszemākajiem uh, attiecībā uz dzīvnieku labturību un uh, beidzot ar inovatīviem uh, produktiem, kas ir pieejami tikai nelielam patērētāju lokam. Un ir, protams, arī prasības, viens noteikti kategorija, kas vienkārši, kuras vienkārši interesē pēc iespējas zemāk cēna. Uh, Un jāsaka, dažādām saimniecību sistēmām ir jāizvēlas dažādi ceļi, lai panāktu lielāku produktivitāti. Eiropas valstīs vidēja saimniecība eh, mēdz būt pat mazāk par 10 hektāriem. Un, ja runājam par ražošanas izmaksām un e, konkurenci par cenām, nu tad e, viņiem tā nav izēja. Sātensībā ar lielajiem ražotājiem. Tādēļ ir katrai saimniecībai jāļauj atrast savus eh, specifiskais veids, kā uzlabot savu produktivitāti. Un tāpēc no KLP ir jāizvāc visi tie komponenti, eh, kas atņem stimulus uh, Un e, tādēļ tie, kas nevēlas tālāk strādāt uz zemes, e, ir jāļauj un jākompensē viņu aiziešana no zemes, lai viņu zeme kļūtu pieejama uh, citiem, kas tālāk ir gatavi to apstrādāt. Runāt par otro pīlāru, konkurēt spēju, tas nu būtu skaidrs, bet kā ar pirmo pīlāru. Manuprāt, šeit bija atsauce uz saistītajiem maksājumiem teritorijās, kurās ir kādi dabiski ierobežojumi. Ko mēs šeit cenšamies darīt? Mēs gribam palielināt konkurētspēju. Un šī gadījumā mēs cenšamies eh, dot iespēju eh, zemniekiem turpināt eh, saimniekot un saglabāt ekonomisko dzīvotspēju situācijās, kurā parasti e, tirgus apstākļi neļautu šīm saimniecībām izdzīvot. Un tādēļ mums ir ļoti labs iemesls mēģināt viņus kompensēt, lai viņi varētu izdzīvot, bet tas, protams, nav saistīts ar politikām, kas ir mērķēts uz konkurētspējas pieaugumu tādā plašākā nozīmē. Nu, tad vieglie jautājumi ar grūtām atbildēm. Vienmēr ir tā, ka zinātnieki saka, jā, jā, e, es varu teikt zinātniekiem, ka, nu jā, jūs jau varat te sludināt, bet kā būtu, ja jūs būtu mūsu vietā. Mans viedoklis par KLP reformas uh, priekšlikumu tāds, ka tas nav pārāk drosmīgs, nav pietiekoši drosmīgs. Mēs ļoti daudz finanšu resursu tomēr saistam ar tiešmaksājumiem, un tiešmaksājumi, manuprāt, dara varbūt daudz laba zemniekiem, bet tas nav instruments, kas palīdz zemniekiem darīt to, kas viņam jādara, respektīvi ražot ilgtspējīgā, efektīvā veidā un uh, likt viņiem strādāt tā, lai viņi būtu ekono, no ekonomiskā viedokļa dzīvotspējīgi un arī konkurētspējīgi tirgu. Un, manuprāt, šie līdzekļi būtu jāmērķē uz politikas instrumentiem, kas ir vērsti uz sabiedriskā labuma ražošanu, kuru Eiropas Savienības eh, sabiedrība prasa no lauksaimniecības nozares. Nu, tas ir vesels jauns sesijas jautājums, un es nedomāju, ka jūs tagad gribat dzirdēt, kāpēc es uzskatu, ka pašreizais priekšlikums nav pietiekoši drosmīgs mums vajadzētu daļu no finanšu resursiem pārvirzīt. Maksājumi, kas ir saistīti ar sabiedriskā ražuma laž, ražošanu, kom, ir vērst uz to, lai kompensētu samazinājumu konkurētspējā. Jo tas rāda problēmas ražotājiem un tās ir centiens tos kompensēt. Lūk, tam vajadzētu novirzīšot maksājums. Varbūt, ka lēnām šos te resursus vajadzētu izņemt no tiešmaksājuma jomas un padarīt iespējams eh, to instrumentu ietvaros, kas palīdz uh, lauksaimniekiem darīt to, kas ir nepieciešams, lai palielinātu savu konkurētspēju jo pēc 20 gadiem mēs atkal runāsim par to, ko tad darīt ar šiem tiešmaksājumiem, kas ir visu laiku samazinājušies, samazinājušies, nekas nav nācis vietā. Ar to es arī šeit apstāšos un ļaušu ar vēl atbildēt uz eh, tiem grūtākiem jautājumiem. Tad es mēģināšu papildināt eh, jūs sniegtās atbildes attiecībā uz enerģiju, enerģētiku pārtikas uzdevums planētas līmenī ir jāplūko kopsakarā citiem izaicinājumiem, kas rodas tajā pašā laikā. Ir enerģetiskas, enerģijas problēmas, vīdes problēmas, resursu un nevienlīdzības jautājumi. Ja runājam par politiku un par labu biodegvielai, tas ir kaut kas tāds, kas notiek tiks, jo būs tirgi un kas prat, prasīs ilgst uh, atjaunīgo enerģiju, jo tai būs noiets. Protams, ka biodegviela nav brīnuma līdzeklis, nebūtnē, ne, jo tā noplicina zemi, bet pie tās var strādāt, jo nākamās paudzes varbūt samazinās šīs degvielas konkurence ar pārtikas ražošanu. Un šobrīd notiek dažādi pētījumi šai virzienā. Runājot par ražošanas robežām, tas ir, te ir daudz jautājumu. Eiropā, Eiropas Savienībā ir dažādas grūtības ar to, ka apmēram 40 gadus tiek izmantots viens lauksaimniecības ražošanas modelis, kas darbojās ar, bija darbojies ārkārtīgi labi, uh, Tātad tika izmantoti lielākie tātad tika izmantota labība, kas bija, kas ražoja vairāk, kam bija mazāki, kam bija noteikti rādītāji, viss tika iekļauts konsekventā situācijā, bet pamazām šī konkrētā labība ietekmē ne, nelabvēlīgi vidi, nācās pāriet uz citu sistēmu, kas bija dažādāka, kas bija labāk piemērota vietējiem apstākļiem, kas labāk, kas pras, kas bija vajadzīgi, lai labāk izmantot vietējos resursus, piemēram, fitosanitārajā aizsardzībā. Tik samazināti fitocīdi, pesticīdi, tos aizstāja integrēta ražošana, kas ietver dažādas lietas. Mm. Tātad ir bijis svarīgi panākt partnerību, inovāciju jomā, lai būtu publiskie un privātie partneri, kas piedalās visā šai ķēdē. Eiropas prioritāte mūsdienās ir ražošanas saglabāšana, saudzīgi uzturoties pret vidi. Dažādošana ir ļoti svarīga, un atbildot uz jūsu jautājumu par to, kādu risinājumu es piedāvāju, es domāju, ka galu galā mēs iepazīsim labāk pakalpojumus, ko mēs sniedzam. Jūs zināt, ka ir dažādi regulēšanas līdzekļi, budžets, atbalsti saistībā ar ražošanu, bet budžeti var nepietikt, un tāpēc būs jāmeklē citi līdzekļi. Mums jālaiž darbā vides pakalpojumi. Minhenē, piemēram, tas jau tika darīts, un piemērs var atrast vēl citur, bet ir jāiet vēl tālāk, lai pārvarētu budžeta ierobežojumus, un tas ir izcinājums, uz kuru mēs vēl pārāk Mēs vēl baidāmies daudzās dalībvalstīs pie tā ķerties, bet dažādošanai ir jānotiek, un tas ir saistīts arī konkurētspēju, ko mums nevajadzētu sajaukt ar ražošanu. Konkurētspēja ražotājam, lauksemniekam ir nozīmē spēt izdzīvot ar savu darbu. Tas nenozīmē mm, saražot pēc iespējas vairāk tonu labības vai litru piena. Tātad viņiem ir jādarbojas tā, lai viņš varētu jau papildināt ar citām lauksaimnieciskām darbībām, mēģināt izlīdzināt izmaksas, paliekot konkurētspējīgs vai cenšoties iegūt pēc iespējas vairāk ienākumu, proti panākt virsvērtību. Un te arī darbs, kas ir vēl jāpaveic, runāt par Eiropu. Jūs minējat, ka ir saiknes starp zemiem platību maksājumiem un aramzemes platību samazināšanos. Es neesmu pārliecināts, ka šāda saikne pastāv. Es domāju, ka zemes, aramzemju izzušana ir saistīta ar to, ka cilvēki atsakās to apstrādāt, jo tā nav pietiekami ienesīga, vai to izmanto citiem mērķiem, kas notiek daudzās valstīs, un ne jau atbalsts palīdzēs Um, stāties pretim citam lietojumam, kas nes vairāk līdzekļu. Tā tad ir, te ir zemes politika, agrārā politika, kas zināmā vērā ir sarežģīts jautājums, un īpaši jaunajās dalību valstīs. Bet šeit mēs, mums jās, jāskatās uz īpašumu tiesībām un zemes politiku, ne tikai uz atbalsta politiku. Un pēdējais aspekts jautājums par zivju miltu izmantošanu, atkritumu izmantošanu, ko mēs ražojam un ko mēs iz, iz, izniekojam, runājot par mm, FO līdzekļiem, uh, rādītājiem. Pārtiks organizācijas ierēģi jau ir minējuši dažādus skaitļus. Uh, bet fakts ir tāds, ka jo mazāk mēs izniekojam, jo vai, mazāk mums ir vajadzība palielināt ražīgumu. Tātad ir dažādas sviras, ko var izmantot, lai visi būtu ieguvēji. Un mēs, ekonomisti, kas sēž šeit pie galda, protams, vēlētos panākt tādu risinājumu, kas būtu pieņems visiem, bet mums jāskatās arī uz pozitīvu analīzi, kā lai samazina zudumus un izšķērdēšanu. Skaidrs, ka to ir grūti izdarīt. Ir zināma veida dzīvi paradumi, no kuriem Eiropieši nav gatavi atteikties. Es atsaukšos uz kādu britu pētījumu, kas nesen iznāca, kur bija runa par patēriņu un izplatīšanas um, sa zudumu samazinājumu, un tik konstatēts, ka pēdējo gadu laikā pārtiks izniekošana samazinājusies par 10%, kas jau ir panākums. Tā tad ir apvienotajā karalistē sabiedriski pūliņi un arī izglītības eh, frontē zinām panākumi. Mēs izglītojam bērnus un, un faktiski zudumu samazinājums ir saistīts ar ekonomikas krīzi, ar to, ka cilvēki kļūst taupīgāki un uzmanīgāki. Tātad ir dažādi aspekti un parametri, kas ir jāplūko vienlaikus. Paldies, Annijas kungs un Giomāra kungs ar šo uzstāšanos mēs beidzam pirmo daļu, un tagad es aicinu Aneti Freibaueris kundzi, kas pārstāv lauksaimniecības un klimata pētniecības institūtu. Vācijā un profesoru Alanu Bakvēlu, kas ir emeritētais profesors Karaliskajā koledžā lauksaimniecības ekonomikas nozarē. Viņi tātad runās par otro konferences tematu, proti ilgspējīgo ES lauksaimniecības attīstību. Tātad es aicinu katru no runātājiem uzstāties desmit minūtes un pēc tam būs atkal jautājumi un atbildes, tā, tieši tāpat kā iepriekš. So, so now, um, hello everybody from my side. Sveicināti no šīs puses. Nu, es saprotu, ka tas diezgan nopietns izaicinājums desmit minūšu laikā jums atklāja precīzus risinājumus un ieskicēt attīstību lauks, lauksaimniecības un vidas jautājumiem. Tātad vidas perspektīvas lauksaimniecības jautājumiem un īpaši kopējā lauksaimniecības politikas reforma. So, uh, first of all, um, what are the challenges? Pirmkārt, kādi ir izaicinājumi? Mums ir jādomā par 2020. gadu un reiz arī par lauksaimniecības pētniecības komitejas šo uh, analītisko pieeju, kur viņi ir izanalizējuši aktuālo situāciju. Un ir skaidrs, ka nākotnes izaicinājumi, un īpaši domāju par vides izaicinājumiem, ir daudz nopietnāk nekā mēs par tiem vispār spējam pat iedomāties pirms pāris gadiem mēs īstenībā domājam par pilnīgi jaunu veidu izaicinājumiem un pilnīgi jaunu veidu izmaiņām, kur mēs apzināmies, ka turpinās klimatiskās pārmaiņas un samazinās biodaudzveidība. Un, ja mēs gribam tiešām tomēr eh, ievērot 2% temperatūras pieaugumu, jāatzīst, ka tas mērķis kļūst arvien nesasniedzinākums, un tas nozīmē, ka globālās pārmaiņas pasaulē būs vēl jau dramatiskākas jo straujāk virzās šāds pārmaiņas, jo straujāk ir jārīkojas. Izaicinājums Eiropas sistēmai ir, kā savienot patiks un sabiedriskās nozīmes produktu ražošanu ar ilgspējīgu attīstību lauksaimniecībā nākotnē. Īpaši skatot vides izaicinājumus un klimata pārmaiņas, biodaudzveidības zaudēšanas iespējas, mēs saskaramies ar nopietniem ierobežojumiem. Tas nozīmē radikāls pārmaiņas gan pārtiks patēriņā, gan arī pārtiks ražošanas ziņā. Lai mēs spētu mīkstināt klimata pārmaiņu radītās seks un nodrošināt sabiedriskā labuma produktus, saglabāt biodaudzveidību, nodrošināt vidas un gaisa un augsnes, uh, ūdens kvalitāti Tie ir daudz uzdevumi, kas arī ir vienlaikus. Šobrīd ar vien pieauga riski pasaulē, un šobrīd ir būtiski svarīgi, lai Eiropas teritorijā mēs izveidotu tādu ļoti spēcīgu un dzelžaini izturīgu pārtiks ražošanas sistēmu, kas nepakļaus ārējiem tādiem riskiem. Mēs vienkārši tagad nerunāt par absolūtu drošu sistēmu, kas nebūtu pilnīgi apdraudēta. Tātad Ko mēs varam skatīt, redzēt šajā jaunajā KLP reformā? Vai šī virzība notiek pietiekami strauji? Un jāatzīst, ka šobrīd pastīvi risinot šo, mēs atzīstam, ka izaicinājumi ir skaidri formulēti. Diemžēl līdzšie priekšlikumi reformai, diemžēl neietver būtiskus elementus. Un, manuprāt, ja mēs runājam par skaidru redzējumu nākotnē, līdz 2020. gadam teritoriju attīstība. Nav skaidri pateiks, kādu mēs redzam Eiropu un lauku teritorijas 2020. gadā. Tātad šie atskaits kriteriji, kas mums ļautu arī izmērīt politikas sasniegums, būtu jānosaka ļoti ambiciozi. Diemžēl tāds nav redzams. Tāpat arī nav redzams, kā šāda politika palīdz un budžets, kas tiek veidots, nodrošina efektīvu līdzekļu iztērēšanu un kādā veidā mēs nodrošinām sabiedriskā nozīmes produktu ražošanu. Es par to visu tur pēc brīža runāšu detalizētāk. Tātad gribētu iepazīstināt ar dažiem skaļiem. Mums te ir vesels skaitļu ķīps, daudz direktīvas, kas visas ir kā paver labas iespējas, un vienlaiks tomēr tās arī ļauj dalībvalstīm rīkoties kā ierasts pēc līdzinās prakses. Uh, Un lai gan ir veidot tādas struktūras, kas ir veicinošas, kas veicina pārmaiņas un pielāgošanos jaunajai situācijai, jāatzīst, ka tas netiek īstenots. Tāpēc ir skaidri jāapsaka, ka labie, efektīvie pasākumi netiek izmantoti. Kāda būtu reāla sasniedzama mērķa līdz 2020. gadam? Reāli, es domāju, nevis tāda, kas ļautu turpināt ieraksto praksi, bet gan ļautu īstenot tāds pasākums, kas atbilst augstiem uzstādītiem mēķiem - resursu efektivitāte, eh, sabiedriskās nozīmes produktu, vīdes produktu ražošana. Resursu efektivitāte nozīmē, ka mēs vairāk izmantojam arī daudz citus mākslīgos mēslotājus, ne tikai, protams, slāpekļa, un zēdu, bet gan tāds, kas arī nodrošina patiesu izaugsmi. Bet uh, tas, kas ir šī arī fosfātu un nitrātu izmantošana, ir jāskat arī negatīvās sekmes. Turklāt augsnes uh, erozija ir jāpārskat labāk pārvaldīšanas iespēju, īpaši riskantajās zonās, sektoros. Tāpat arī mums jāskatās, kā mēs varam veicināt šo um, dabisko oglekļu izmantošanu vidē draudzīgā veidā. Siltumnīcas gāzu samazināšana, ko rada lauksamnieciskās darbības par 200% līdz 2020. gadam, sam, tad, samazinot, sasniedzot rādītājus, kur pat mazāk nekā 2000. gada rādītāji, būtu tiešām apsveicami un ir vēlami. Vienlaiks mums jāskatā, kā mēs varam veidot un atrast jaunus ceļus, risku un nepārredzamu situāciju uh, lot, uh, līkločos. Tālāk, konkrētāk. Pirmais pīlārs nozīmē, ka mēs turpinām ierasto kārtību. Priekšpiešķirts budžeta piešķīrumi, alokācijas līdzinājā priekšlikumā tieši tā ir paredzēts. Papildus paredzēt zaļināšanas pasākumu gan, diemžēl, nav pietiekami ambiciozi. Uh, Tur jau īstenībā aptver tikai līdšanējo praksi, kas jau tiek īstenot daudzos reģionos. Jautājums tad vispār, vai tādam ir kaut kāda jēga, vai ir kāda pievienotā vērtība sabiedrības nozīmē. Mēs to esam izvērtējuši un neesam atraduši nekādus kvantitīvos rādītājus uzlabojumus, vismaz ne Vācijā. Vācijā tas nestimulē nekādas pārmaiņas otrajā pilārā, otrā pilāra politikā, ņemot vērā šo jau arī zemināšanas politikas uzstādītos mērķus tad līdz ar to, nu, kāpēc vispār būtu tas par to jārunā vai tam vēl jāpiešķir tiešie maksājumi? Klimata pārmaiņas arī nav īsti atrisināts, vai vispār to netiek pat runāts, jo tas nozīmē skaidrāku resursu efektīvāku izmantošanu. Nevāda. Citi trūkumi. Kas notiek situācijā, ja mainās zemes īpašnieks? Kas notiek ar ganībām? Pastāvīgajām ganībām. Tur atkal šajā situācijā var skaidri apiet šīs prasības saņemšanai, kas ir jaunā politikā paredzētas. Tātad ir atsevišķi elementi, kas ir kā ir pozitīvi domāti, bet īsti nesasaistās ar re realitāti un neveicina reāli pārmaiņas. Tāpēc mums vajadzētu runāt par šādiem patiesiem tīklojumiem, koridoriem, kas nosaušinātu dzīvo daudzveidību saglabāšanu un reāls pārmaiņas. Tātad labi elementi ir iekļauti, bet nepietiekam apmērā. Papildus, ja mēs nosakām minimālos standārts, kas ir vērsti uz biodaudzveidības saglabāšanu, ūdens kvalitātes, klimata pārmaiņas ierobežošanu, nosakot, piemēram, nitrogēnu un fosfātu izmantošanu, nosakot atsevišķas vienības uz hektāru vai cits atskaites kritērijus, klimata pārmaiņu apsvērumos būtu ļoti svarīgi skatīties, kāda veidā izskalošanas notiek un kas viss nenonāk uh, eh, augstnē un arī ūdeņos. Tomēr jāatzīst, ka, protams, Eiropā ir ļoti liels atšķirības starp teritorijām, atsevišķām zonām, um, teritorijām, un līdz ar to arī dažādas izmaksas. Lai nodrošinātu labu līdzsvaru starp izmaksu liederību, ieguldījumu un atdevi, Mēs nevaram, protams, to visu noregulēt, izmantot līdzinējo sistēmu. Tāpēc priekšlikums ir vērsts uz to, lai tiešie maksājumi tiks samazināti pakāpeniski un tālāk ievies šādus precīzus, mērķtiecīgus maksājumus. Jā, labi, te ir vēl ir daži principi, bet jāatzīst, ka te ir pārāk daudz samēr līdzinās kārtības. Tātad 25% no līdzinējā budžeta Mēs redzam, ka atsevišķas nozares tiek, protams, vēstas uz svarīgāko politiku, piemēram, augsnes saglabāšanu, bet tas ir pārāk birokrātiski un ar to visu nepietiek, lai mēs eh, novērstu negatīvās tendences biodaudzveidības saglabāšanā un arī ūdens kvalitātes saglabāšanā. Šobrīd nav šādas pēctecības, saskaņotības plānošanā un arī starp atsevišķām politikas jomām. Tātad, lai tiešām kaut ko reāli panākt otrā pīlāra ietveros, nacionālajos pīlāros, stratēģijas īstenošanas plānos, kas īstenībā jau ir tie, kas arī nosaka dalībās līmenī, kas tad īsti notiks. Es domāju, tieši tāpēc vidus mm, no perspektīvas raugoties, te vajadzētu skandrē, skaidri noteikt konkrēts kriterijus politikas mērķu sasniegšanai. Klimata pārmaiņas, biodaudzveidība. Klimata pārmaiņas ziņā konkrētie pasākumi, kas te ir atzīmēti, ir pilnīgi nepareizi. Tas, kas ir vērsts uz uh, mēžu saglabāšanu, uh, bioloģisko lauksaimniecību, tie visi ir kā pareizi, bet par to jau nav īsti runa. Tur nav, tas nav veids, kā jūs mīkstināt klimatu pārmaiņu ietekmi. Tie arī nav pat nekādā veidā izmērāmi pasākumi. Citreiz viņi pat kontraproduktīvi. Proti, ka jūs tur atsevišķas mm, varat nodrošināt papildus ganību teritorijas, nu, īstenībā tas nav īsti produktīvi. Un tas tiešā veidā arī ietekmē resursu efektivitāti. Atkal mēs jau runājam par nitrogēnu un uh, fosfātu un uh, augstnes erozijas jautājumu risināšanu. un kopējā uzdevuma nabadzības atrisināšana. Konkrēti pasākumi, kas vēst uz zaļo uh, siltumnīcas kāžu, piedošanas siltumnīcas kāžu samazināšanu, būtu precīzāk jāformulē un jāizteno. Par ekosistēmām. Jāatzīst, tiešām ļoti nožēlojami, ka līdzfinansējums ir samazināts un uzsvars ir likts uz 25% saglabāšanu zonas teritoriju plānošanu, bet es uzskatu, ka tieši līdzinājums būtu jāvērš uz tām teritorijām, kas negūs līdzinēju atbalstu vajadzīgu apmērā. Lūk, man secinājumi. Pirmkārt, līdzinējs reforma priekšlikums tikai palielina riskus un tas, ka mums izdosies samazināt klimata pārmaiņas zem 2% pieauguma, ir ļoti maz ticams. Līdz ar to uzstādījums līdšanējā reformā, ņemžēl nespēja ņemt atzīt realitāti ar vien pieaugušo neskaidrības cenu svārstības un līdz to neatrisina realitāti netiek atzīta arī reālā iegūmi un reālie uzdevumi izaicinājumi saistībā ar zaļināšanu, piedāvāti instrumenti ir neatbilstoši, un tāpēc mums būtu jāskatās uz konkrētu teritoriju atbilstības un attīstības eh, vērsti pasākumi. Vai mēs varam visu atrisināt ar līdzinā reformu? Vienlaiks domāt arī par nākotnes izaicinājumiem. Tas ir tiešām arvien kritiskāk šobrīd. Mums ir grūti noteikt konkrēts atskaits kritērijs līdz 2020. gadam, kur nu vēl ilgāk. Domājot par to, ka mēs pamazām atsakamies no tiešiem maksājumiem, domājot par precīzākiem maksājumiem, mērķiecīgākiem maksājumiem nākotnē par konkrētiem produktiem. Samazinot administīvo slogu pirmkārt. Un tur ir vesela virkne lietu, ko es varētu uzskaitīt piedāvājot tādu ietvaru, kas būtu tiešām proaktīva rīcība, nodrošinātu inovācijas konkrēti uz vietām, kur arī vajadzīgs risinājums. Paldies! Paldies Fraibauers kundzei, un vārds tiek dots profesoram Bakvēlam. Thank you, Chairman, and thank you. Paldies priekšsēdētāji, un paldies prezidentūrai komisijai un lauksaimniecības komitējai par iespēju piedalīties šajās diskusijās. Ņemot vērā visu jau teikto, es vēlētos koncentrēties uz ilgspējīgu attīstību un runāt te, šeit tieši par komisijas priekšlikumiem un iespējām pie tiem strādāt un tos uzlabot. Man šķiet, ka Komisija ir piedāvājusi trīs iespējas KLP reformai. Un konsultējoties ar sabiedrību 2010. gadā, pārdales eh, variants ir izkristalizējies kā galvenā tēma. Un uh, tas ir politiski absolūti nepieciešams solis. Uh, lai labāk varētu pārdarī, pārdalīt KLP atbalstu, taču tas nepalīdz to uzlabot struktūrāli. Tas ir nepieciešams, bet nepietiekams solis KLP attīstībā. Komisijas priekšlikums par radikālu reformu un patiešām rea vienīgo radikālo reformu, kas vispār ir minēta Eiropā, uh, bija uh, aizvirzīšanās no uh, pirmā pilāra atbalsta un tiešmaksājumiem. Lūk, šī trešā iespēja, diemžēl, ir mm, tikusi nepelnīti maz ievērota, un vairums ieinteresēto pušu un dalību valstu to vienkārši noraidīja. Tādēļ neviens nevar kritizēt komisiju par to, ka integrācijas opcija bija vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu, lai izveido divu pīlāru KLP. Un mēs jau dzirdējām, ka tā nav pietiekama ambicioza šī reforma un kā to var uzlabot. Runājot par integrācijas eh, iespēju, esmu identificējis trīs tēmas, pārdals tēma, par to es vairs nerunāšu. Tālāk zaļošanas tēma, eh, par ko es daudz varbūt runāšu savās deviņās minūtēs, un precīzāka mērķēšana vai mērķtiecīgāks atbalsts caur piecām variācijām piemēram, nepietiekami aktīvi fermeri, kas šobrīd daudz saņem, tālāk mazie fermeri, lielie maksājumi, marģinālās teritorijas. Lūk, šīs ir lietas, par kurām ir jārunā šajā reformā, jo konsultācija procesā tās izkristalizējās, bet tie nav jauni virzieni KLP attīstībā. Un tieši tādēļ galvenais struktūrālais eh, pārmaiņu veids eh, zaļošana. Ja mēs ar to neko būtiski nepanāksim, tad mēs esam zaudējuši iespēju patiesi reformēt KLP. Lauka attīstības mērķi, mm, priekšlikumi par lauka attīstību, jā, tur labāka biodaudzveidība, mm, ūdens saglabāšana, klimata aizsardzība, bet pārāk maz detaļu šeit, un tas rada briesmas. Uh, ka visa šī reforma, protams, būs atkarīga no piešķirtā budžeta, un otrais pīlārs ir apdraudēts, jo daudzi teiks, ka mums nemaz tas otrais pīlārs nav vajadzīgs, bet, manuprāt, tā būtu milzīga kļūda. Bet, lai ietaupītu izmaksas, jāsaka, ka KLP nedabūs vairāk resursu, kā tā saņem šodien. Uh, nākotne, runājot par naudas piemību, būs tāda pati, ja ne vēl sliktāka. Un tāpēc šeit ir jāaizstāv tās pareizākās idejas par tiem līdzekļiem, ko mēs jau saņemam. Kāpēc tad KLP būtu jāzaļina? Un kādai lauksaimnieku organizācijas saka, Eiropa ir gana zaļa, un tai zaļākai vairs nav jābūt. Taču mēs tikko dzirdējām, ko Anets stāstīja par uh, šo eh, tātad teorētisko zaļošanas aspektu, eh, runājot par eh, organiskā, organisko vielu saturu augsnē, runājot par uh, augsnes eh, noplicināšanu, par ūdens kvalitāti un tā tālāk. Un mūsu vidas kapitāls erodē tā, mums saka statistika, un tādēļ e, eh, priešlikums ir, ka galvenā Eiropas eh, politika galveniem zemes pārvaldītājiem ir tieši uh, Eh, šis instruments zaļošana, zaļot eh, vīdi, ir pats galvenais, kas ir jādara, jo tikai tā mēs varēsim saglabāt kritiski svarīgo resursu, proti lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Eh, Zinātnieki pasauli daudz strādājas pie šiem te jautājumiem pēdējos desmitgadēs un um, pierādījuši, ka ir ļoti daudz netirgus pakalpojumu, ko sniedz zemes pārvaldītāji, respektīvi lauksaimnieki un meža apsaimniekotāji. Un vairums no šīm ekosistēmu pakalpojumiem, ko nevar pārdot, sniedz tieši viņi, un šos pakalpojumus viņi var nodrošināt, bet mēs erodējam nacionālo kapitālu, nesniedzot pietiekošu atbalstu eh, šāda veida darbībām. Nu, un, eh, nevalstiskās un valstiskās zaļās organizācijas ļoti nopietnāties pret šo jautājumu, taču uh, neesmu pārliecināts, ka tie, kas gūs labumu no skalpē šobrīd, eh, ir ņēmuši to pietiekami nopietni. Tātad kā tad KLP būtu zaļu, zaļojama? Pēdējos 20 gados e, mēs e, jau tā esam darījuši, mēs par šo tēmu runājam jau vairākus desmit gadus, un tas viss notiek e, caur otro pīlāru, caur daudz gadu līdzfinansētām lauksaimniecības vidas programmām. Lūk, tā ir bijusi daļa no lauka attīstības regulējuma, agrovīde eh, plus mazāk attīstās teritorijas, vai šobrīd mēs tās saucām par teritorijām ar dabiskiem ierobežojumiem. Lūk, šīs ir šie ierobežojumi, kas tika izvirzīti, lai tās attiecinātu uz otro pīlāru. Taču otrais pīlārs, diemžēl, nav darbojas pietiekami veiksmīgi. Tas ir apsūdzēts par pārlieku sarežģītību un birokrātismu. Ir nepieciešams liels līdzfinansējuma procents, un daudzām valstīm vienkārši šim līdzfinansējumam nav naudas, un nākotnē nākotnē šis naudas līdzfinansēšanai būs vēl mazāk. Tas ir šķērslis KLP reformas progresam, jo tas samazina dalību valstu vēlmi pārnest līdzekļus. Ja mēs atceramies 90. gadu beigas eh, un periodu līdz Čaloša priekšlikumam, eh, otrais pīlārs eh, ir pieredzējis pieaugumu, bet tas šķiet ir beidzies, jo lauk risku sabiedrība vairs nepieņem e, otrā pīlāra palielināšanos un vēlas redzēt lielāku pirmo pīlāru. Nu, tātad pirmā pīlāra zaļošana. Koncepcija ir tāda, ka mums ir jāidentificē vienkāršas e, igadējas rīcības, e, kas nav saistīts ar līgumu saistībām. Būtībā tā ir lauksaimnieciskās ražošanas prakse, kas uzlabo vidi, lai nodrošinātu uh, vīdes ilgspējīgas augstāku līmeni, pielietojot šādu praksi. Šāda veida uh, pieejai, protams, ir zināmas priekšrocības, un eh, tādējādi varam izvairīties no apsūdzībām par to, ka ir nevienlīdzīgi spēles noteikumi dažādiem zemniekiem, dažādām saimniecībām. Svarīgi ir arī saglabāt vienkāršību, bet jāuzdod sev jautājums, vai vides uh, pārvaldība spēs eh, nodrošināt šos principus. Man liekas, šī vidas pārvaldība ir specifiska un raksturīga agroklimatiskajiem apstākļiem ļoti vietējos apstākļos, un līdz ar to tai ir tāda mērtiecīga eh, reģionāla attieksme, vietēja attieksme. Un ar ko tad mēs te tagad uh, eh, mēģinām spēlēties, vai pīlārs, pirmais pīlārs vispār kaut ko var izdarīt zaļošanas jomām? Man šķiet, ka šai reformai joprojām ir niecīga iespēja pārvērsties tomēr par radikālu reformu. Ja zaļās organizācijas domā, ka 30% vairāk KLP resursu ir jāiegulda zaļošanā, tad, nu, šķiet, ka Ziemassvētki ir klāt. Un to arī piedāvā šobrīd komisija. Un uh, lauksaimniekiem būtu jāsaprot un arī sabiedrībai, ka par ilgspējīgu lauksaimniskās ražošanas nodrošināšanu tiek maksāts. Tās ir būtiskas izmaksas. Uh, mēs te runājam par pieckārtēju pieaugumu maksājumos gadā, piemēram, salīdzinājumā ar agrovidas pasākumiem otrajā pīlārā. Uh, Bet, ja mēs eh, teiksim, ka eh, tas ir milz iegums no reformas, nu vajadzētu šeit būt piesardzīgiem, jo resursi zaļošanai ir palielinājušies pieckārtīgi, un sabiedrība, protams, gaidīs, ka vīdas eh, pārvaldības jomā notiks milzīgi acīm redzam uzlo, uzlabojumi. Bet paskatīsimies, kas tiek piedāvāts. Uh, Un uh, tas tiek arī daudz kritizēts. Daudzas uh, lauksaimnieku organizācijas uh, ir jau uh, norādījušas grūtībām, kas ar to ir saistīts. Piemēram, monokultūru izbēgšana, uh, lai aizstāvā, aizsargātu augsni, uh, lai aizsargātu ūdeni no piesārņošanas uh, kā to prasa Eiropas direktīvas, bet, lai to varētu izdarīt, piemēram, uh, augu, teiksim, aktivizējot augseku, tad runājot par statisku viena gada ierobežojumu, kādu prasa pašreizējā koncepcija, tas ir grūti jo lauksaimniecības situācijas ir tādas, ka augstsaka varētu tikai traucēt dot kādu labumu videi, jo šeit trūkst pierādījumu. Un man ir jāsaka, ka komisijas ietekams izvērtējumā šiem priekšlikumiem, nu, ļoti žēl, ka tur faktiski nav mēģinājumu kvantificēt vīdes ieguvumus no uh, viņu priekšlikumiem. Daļai tas ir tādēļ, ka šie ieguvumi nav pārāk iespaidīgi. Tad tālāk pastāvīgo zālāju saglabāšana. Nu, mēs nevēlamās uh, eh, atkārtot tās kļūdas, kas ir pieļautas eh, Rietumē Eiropā un ļaut šīs pas kļūdas pieļaut Austrumē Eiropā, kad tika uh, uzplēsti milzīgi daudzumi pastāvīgo zālienu un tād, zālāju un tādējādi tika zaudēt ļoti daudz teritoriju, kas ir spējīgs uztvert CO2. Uh, šeit ir jābūt prātīgiem mērķiem, lai saglabātu dzīvotnes, lai nodrošinātu biodaudzveidību. Un līdz ar to visiem uh, zemniekiem būtu jāprasa, lai viņi to dara, pievienojas, nodrošina uh, resursu saglabāšanu, gan gaisa, gan ūdens, gan augsnes saglabāšanu. Nu, cipari jāsaka šeit ir tīri politiski, mums vajadzētu lielāku skaidrību par šiem uh, cipariem, jo ātrāk mums tie tiks izskaidrot, jo labāk. Jo mēs riskējam ar to, uh, ka ar šo neskaidrību mēs varam graut uh, lauksaimniecisko praksi. Lai zaļošanas metodas būtu veiksmīgas, jāsaka, vai mums pietiek drosmes atgriezties pie uh, Dēsas, uh, Dēsa kunga pirmā zi ziņojuma. Uh, Eh, zaļošana pirmajā pīlārā, jā, bet vai tas notiek eh, saskaņoti ar agrovidas pasākumiem otrajā pīlārā? Zaļošanas pasākumi ļauj uh, eh, bioloģiskiem lauksaimniekiem uh, padarīt savu ražošanu ekvivalentu zaļošanai. Tātad tie zemnieki, kas jau strādā agrovīdas sistēmās, jau var tikt atzīti par tādiem, kas jau ir veikuši zaļošanas pienākums un principā viņu uh, pa, darbības eh, veids jau ir pielīdzināms obligātajai zaļošanai. Jā, ir vajadzīga papildus kontrola par pirmās eh, pīlāra zaļošanu, lai tie, kas šobrīd jau piedalās agrovidas schēmās, varētu to izmantot, un tie, kas tajās nepiedalās, vai nu tajās iesaistīties, vai nu arī viņiem ir jāpiemēro obligātās zaļošanas principi. Tas ir viens no veidiem, no struktūrāliem veidiem, kā virzīties tālāk uz priekšu. Uh, ka mm, tieši tādā veidā var uzlabot šos priekšlikumus. Protams, man trūks laika un ir daudz, kas vēl apspriežams, bet principā šis iespējams ir labs solis KLP tālākā evolūcijā. Paldies! Paldies profesoram Bakuelam, un tagad ir pienācis laiks jautājumiem. Tobekungs. Oui, Jā, es ar lielu interesi klausījos abus priekšlasījumus. Man būs divi jautājumi. Nevienā no priekšlasījumiem par vides aspektiem netika izvirzīts jautājums par kopējās lauksamniecības politikas ietekmi uz audzēšanu ārpus Tātad bez ganībām. Tātad, runājot par KLP, šī politika galīgi neskar šo te dzīvnieku koncentrācijas modeli. Es gribētu, lai jūs izteiktos par šo neganību audzēšanas modeli. Un otrs jautājums bija par zaļošanu. Es domāju, ka debati ir varbūt aizvirzīta aplamā gultnē, uh, mēs nerunājam par to, ka mūsdienās problēma ir tāda, ka pirmais pīlārs tiek uzskatīts kā tāds, kas lauksaimniekiem nodrošina atbalstu ienākumos, vai jautājums, vai zaļināšanas efektivitāte būtu labāka, ja lauksaimniekiem būtu tāda ienākuma, kāda tiem būtu pirms zaļināšanas, vai šīs dienas sistēma nerada pretrunīgus rezultātus, ir debati par izēvielu cenām un atbalsta. Ienākuma atbalsts vienmēr ir saistīts ar lauksamnieku peļņu. Kamēr šis modelis ir tāds, kā tas ir, tas nevar efektīvi darboties. Jautājums pirmajās vai otrajās debatēs, vai, mēs, vai šeit ir saikne ar pašu produktu, kas varētu efektīvāk ietekmēt arī atbalstu lauksaimniekiem un panākt šo zaļināšanu. Paldies, Lailkungs. Thank you. Uh... Paldies. Vēlos pateikties abiem runātājiem par prezentācijām. Es domāju, abi vērsās pie tiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies Un ja zaļošana pirmajā pilārā saglabāsies, mēs to padarīsim efektīvāku, lai sasniegtu dažus no tiem mērķiem, par kuriem mēs runājam. Runājot par ilgtspējīgu lauksaimniecību, uh, uz kuru mums jāvirzās. Taču, ja mēs aplūkam pirmo prezentāciju, kas, manuprāt, bija ļoti laba, es atskārtu, ka ka ilgspē, attieksme pret ilgspējību un nopietna attieksme pirmajā pīlārā varbūt atbild uz jūsu jautājumu būtu tāda, ka uh, mēslojuma pārvaldības jautājumu un attieksmē pret mēslojumu ir jābūt vienam no komponentiem šajā uh, zaļošanā. Lai varētu izvairīties uh, no uh, kaitīgo vielu noplūdēm eh, dabas vidē, eh, piemēram, no tās eh, teritorijas, kurā es dzīvoju, un ko tas atstāja, kādu ietekmi tas atstāja uz vidi, un cik efektīvi var izmantot resursus, kas šobrīd netiek izmantot. Lūk, šie varētu būt tie svarīgie jautājumi, kas ļautu šos zaļošanas tātad modeļus padarīt tādus reālus un efektīvus. Paldies! Paldies, Lēmkungs! Nākamais jautātājs. Um, are... Anjo kungs, paldies. Mans jautājums ir Frebauers kundzei. Kādēļ jūs man tā biedējat? Jūs sakāt, ka mēs kā lauksaimnieki varam ietekmēt klimatu caur pārmaiņām, ko izlem šajā ēkā. Nu, klimats ir Uh, mainījies tā, ka pagājušās ka ziemas ir kļuvušas daudz augstāks. Un, piemēram, cukurniedru raža tika iznīcināta Lielbritānijā gandrīz uz pusi pagājušajā gadā. Daudz grūtāk ir pabarot dzīvniekus. Klimats mums uh, rada šādas pārmaiņas. Ko tad mēs varam kā, darīt kā zemnieki? Nu, pieņemsim, ka mēs varam kontrolēt klimatu un padarīt tās ziemas maigākas. Jūs runājāt par slāpekli, jūs sakat, ka mēs 10 līdz 30 procentus to vienkārši uh, izniekojam, bet es gan gribētu pretoties. Es esmu zemnieks, tāpat kā daudz šeit. Uh, un mēs pieņemam eh, zinātnieku ieteikumus par to, eh, ko mums iesaka. Ja mēs to samazināsim par 20%, mēs eh, tātad samazināsim ražību un līdz ar to, nu, tad samazināsies arī mūsu ieņēmumi. Paldies, Magines skundze, lūdzu. Paldies un paldies abiem runātājiem. Man ir tik daudz jautājumu, centīšos īsti to izteikt. Jā, man satrauc tas, ka pastāv briesmas, ka mēs varam veicināt uh, kaitīgas lauksaimniecības prakses. Ka, ko tad jūs uzskatāt par tādām? Vai jūs piekrītat, ka bioloģiskajā lauksaimniecībai būtu jādod zaļā gaisma, uh, runājot par kritēriju ievērošanu? Un uh, Pēters Jārs, mans kolēģis šeit man atbalstīs, jo mēs par to runājām, ka tiem eh, lauksaimniekiem, eh, kas eh, jau piedalās agrovīdas schēmās, ļaut dot šo zaļo gaismu. Runājot par budžeta komentāriem, jūsu komentāri ir ļoti precīzi, mums varbūt vajadzētu vēl vairāk pie tā piestrādāt, jo mēs tiešām ceram ar šiem cipariem un ceram, ka šie cipari arī saglabāsies. Bet pašreizējā situācijā mums šķiet, ka tas tā varētu nebūt. Ir skaidrs un ir pilnīgi noteikts, ka mēs neko nedabūsim klāt. Un pašlaik ir, vai ir jēga, mēs nevaram apmierināt tās prasības, eh, kuras mums izvirza sabiedrība, ar eh, ļoti ierobežoto budžetu, kāds mums ir. Paldies, Šikinska kungs. Paldies. Es piekrītu iepriekšējai runātājai, ka reformas priekšlikumā tiek minētas klimata pārmaiņas, CO2 izmeši, biodažādība un putni, tauriņi un tam līdzīgi, bet mēs nerunājam par otru būtisku būtisku elementu, proti zemju apsaimniekošanu. Mēs runājam par konkurētspēju, efektivitāti. Konkurence ir tāda kā intensifikācija un ražošana lielākos mērogos. Un, kad mēs runājam par ražošanu, mēs runājam par ienākumiem. Līdz ar to vai eksistē vēl kaut kas tāds, kas saucas, vai, tā, vai vēl eksistē Eiropas lauksamniecības modelis, jo zaļināšana saistībā ar intensifikāciju un jauninājumiem lauksaimniecībā. Mm, lauksaimniecība tuvojas intensifikācijai, un tai vajadzētu tuvoties arī zaļināšanai. Kādā virzienā uh, mums būtu jāiet, lai vienlaikus mēs būtu konkurētspējīgi pasaulē un spētu saražot vairāk pārtikas. Paldies, Ričārda kungs. Paldies. Paldies par jūsu ieguldījumu un priekšlasījumiem, un es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz apstākli, ka diskutējot par KLP un zaļināšanu un 30% pirmajā pīlārā, komisārs, kā arī eksperti, mums norādīja, ka lauksaimniekiem nevajadzētu baidīties, jo vairākumā gadījumu pat šodien viņiem ir zemes, kas nav varam zeme un ko viņi varētu, par kur viņi varētu lūgt subsīdijas. Tātad šis jaunais mehānisms neko daudz nemaina, bet tas radīs lielu slogu, administratīvu slogu gan valsts pašiem lauksaimniekiem, gan arī dalībvalstu kompetentajiem iestādēm. Vēlreiz es varētu norādīt, ka būtu vēlamas diskusijas, jo no vienas puses mēs piedāvājam risinājumu, ko kritizē paši lauksaimnieki, un no otras puses eksperti un ierēģi norāda, ka šis projekts ir neefektīvs. Paldies! Es neredzu citus lūdzu, kas lūgtu vārds āreku, vēl viens ir tālāk runātājs. Paldies par šīm debatēm par šo institīvu, arī organizēt un uzaicināt šos augstskolētos viesus. Es vēlētos pievērst uzmanību vairākiem jautājumiem, bet nu es nesagaidu precīzi atbildi uzreiz šodien. Manuprāt, būtu maldīgi izveidot šādu multivienotu pieju visiem lauksniecības jautājumiem. Mēs nevaram runāt tikai par augstsamatsības ražotāju interesēm un budžeta jautājumiem, tur jāskatās daudz plašāk. Piemēram, pārtiks piegādes drošības, aizēja materiālu un vienlaiks ir jautājumi par to, kā mēs varam e, saskaņot pārtiks ražošanu un enerģētikas ražošanu. Jautājums ir, kādā veidā mēs šīs lietas varam sakārtot un nodrošināt, lai arī nodrošinātu maksimālo potenciālu, īpaši skatoties, kas notiek attīstības valstīs, ko šobrīd tiek iznota jaunāšā um, revolūcija, kas nozīmē, ka viņi kūst ar vienu lielāku atdevi un reiz arī pievērš uzmanību ekonomiskai efektivitātei un vidas jautājumiem globālajos tirgos. Un treškārt, ko īstenos nozīmē labi pārvaldīt bioloģiskos resursus. Ja pasākumi mainās visu laiku, kā mēs varam šobrīd arī mīkstināt klimata pārmaiņas? Un kādus tad īsti pasākums mēs plānojam piemērot kā pretpasākums klimata pārmaiņām? Nu, tiešām mēs jau nevaram apturēt, bet mēs varam kaut kādā veidā stāties pretī klimāta pārmaiņām. Es nerunāju tikai par siltumnīca efektu gāzēm, bet arī pret šo sabiedrības noskaņojumu. Kā mēs varam īstenībā panākt vai nu lielāku iecietību, vai gluži pretēji neiecietību. Klimata pārmaiņas un klimata jautājumi būs arvien nozīmīgāki. Un tāpēc ir jāskatās, ka mēs varam arī pārvaldīt trīs svarīgākos resursus lauksaimniecībā - augsne, Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd jau ir problēmas ar augsni visā Eiropā, daudzās Eiropas vietās, nemaz runājot par citām pasaules vietām. Tālāk ar organisko vielu klātbūtni augsnē, runājot to, kas arī paliek no minēmēsliem, atliek vielas un fosfāti, un tālāk ūdens resursi, ūdens izmantošana lauksamniecībā, kā mēs to redzam Austrum Eiropā, un visbeidzot, ģenetisko resursu pārvaldība kas kalpo arī kā pamats eh, būtiskajiem progresa elementiem nākotnes posmos. Es te domāju par Brazīliju un citām valstīm. Nu, lūk, tie ir daži aspekti, kur atbildes uz šodien vispār uz tiem negaidu, bet tas jums ierosinājums vēl pārdomā. Kāda vēl būtu jāveido papildus pasākumu līdziniem pasākumiem, paredzētiem pasākumiem? Manuprāt, komisija līdz šim ir izdarījusi visu, kas vien iespējams. Uh, lai nodrošinātu jauno elementu sasniegšanu līdz 2020. gadam. Vēlos uzsvērt, ka finanšu instrumenti inovācijām, pētniecībai, biotehnoloģiju, lauksamniecībā izmantošana būtu īpašā veicina. Varēs atrisināt daudz vidas problēmas. Paldies! Paldies um, Rumānijas pārstāvim un Paldies ekspertiem, un tagad es gribētu dot vārdu runātājiem, runātājiem Freibauers kundzei un Vaglau kungam. Paldies! Daudzajiem ļoti labiem un izaicinojumu pilniem jautājumiem. Mēģināšu tos varbūt sagrupēt trīs lielos blokos un tad arī tā atbildēt. Pirmkārt, jautājumi, kas ir par pirmo pīlāru, kas šobrīd nodrošina ieņēmums lauksamniekiem bez īstenībā neko nedarot. Tātad viņi nodrošina ieņēmums, arī viņi nekāds produkts nesaražo. Mums īstenībā ir diezgan tāda varbūt neskaidra izpratne par to, kā īsti pirmais pilārs darbojas un ko īpaši mēs varam saprast tajā gadījumā, ja lauksamnieks apsainieko citu zemi kas nav viņa personīgā zeme, un arī kāda veida maksājumus tad viņš saņem. Jo bieži vien ir tā, ka tad lauksamnieks šo naudu vispār neredz, tikai aiz viņa muguras šo naudu saņem citi. Nu, ir vairāk piemēri. Piemēram, Vācijā. Tiešo maksājumu uzdevums nav īsti skaidrs. Tālāk par piesāņojumu. Kā mēs varam tomēr saskaņot ražošanu un uh, lauksaimniecības uh, bioloģiski draud, draudzīgu saimniekošanu? Nu, te jāskatās jaunajām tehnoloģijām, resursiem, ko mēs dažkārt saucam par ekoloģisko intensifikāciju. Tad mums būtu jāattīsta šāda veida intensīvā lauksaimniecība kas ļautu izmantot mazāk resursu un panākt labāks rezultāts. Tas turklāt sniedz arī papildus ieguvums. Tas nostiprina mūsu lauksaimniecības sektoru, padara viņus neatkarīgāku no cenu svārstībām un, zinām, mērā arī mīkstina klimata pārmaiņu radītās sekas. nu, 25% no Eiropas emisijām tieši rodas no, arī no lauksemniecības, gan kopējā produkta ražošanā, gan vispār ja lauksemniecības darbību kopumā. Tā ka tas ir ļoti nopietns solis arī klimata pārmaiņu mīkstināšanā. Tālāk, jautājums par to, kā tad ir nodrošināta šī jaunā lauksemniekošana, īpašais veids, kur uh, netiek vispār izmantot ganību platības teritorijas un izmantot intensīvus nobarošanas veidus. Nu, kādā mēs skatāmies, protams, uz dažu veidu slāpekļu izmantošanu, kas tiek eh, pārcelt varbūt no viena veida lauksaimniecības uz citām lauksaimniecības veidiem un citām reģioniem. Jā, tam visam ir aizseko, tas ir jānosaka. Es tomēr redzu, ka, protams, arī tie pozitīvi iegūmi slāpekļa lietošanai, jo slāpekļa produkti kas tiek izmantot organiskām mēslojumam. Tātad minēla mēslu izmantošana bieži vien netiek vispār klasificēta kā īsti mēslojumi. Tie tiek mm, apzīmēti kā, protams, ne, neizbēgami mēslojums. 75% no visu veidu minēla mēsliem, kas tiek tādā veidā izmantot, tiek uzskatīti par būtiskajiem. Un tas gan nozīmē, ka viņi ir pilnīgi pārslo, mm, pārāk daudz jau augstnē, un tas viss nonāk arī augos, un mēs īstenībā to varētu mobilizēt arī savādāk. Jāpaldies priekšsādātājiem. Es vēlētos atbildēt dažiem jautājumiem arī. Misie Bovē, tad Bovē kungs uzdeva jautājumu par to, vai labāk nebūtu tā, ka lauksamnieks saņemtu tiešos maksājumus par to, ko viņi pārdod. Tas būtu tiešām apsveicama ideja. Un vēl labāk būtu, jo ja patērētāji, kas arī gribētu iegādāties tādai vidēji standartiem atbilstīšākus produktus, līdz arī to sekmētu, tātad neizvēloties tikai šos produktus, bet arī reizē atbalstot šādu samniekošanas veidu. Konkrēts piemērs arī, protams, ir eh, skolu pārtiks piegādāt diferenciācija, kas ļauj arī tad patērētājiem uh, labāk uzticēties šādam piedāvājumam un būt pārliecinātiem par augsto standartu ievērošanu. Jāatzīst, ka tas gan ir piesaist tikai ļoti mazu patērētāju loku relatīvi, un tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs to veiksmīgi varam arī tālāk attīstīt un mērķēt, bet baidos, ka līdz ar to mēs tomēr īsti to pašu problēmu neatrisināsim. Un problēma ir tāda, ka saucamie bioprodukti ir milzīgi tirgus kļūda šobrīd. Un ja mēs, nu, gribam apzīmēt šādas sabiedriskas nozīmes preces, jāatzīst, ka tirgus šobrīd nav gatavs maksāt īsto produkta cenu. Tātad vai nu mums ir jāpanāk, ka šādu īsto cenu mēs esam gatavi maksāt, nodrošinot šo sabiedriskās nozīmes produktu, vai arī tad nodrošinam šo produktu finansējumu izmantojot citas schēmas kas ļauj arī izmantot pakalpojumu piedošanu, skatot no ūdens apsaimniekošanas perspektīvas, arī oglekļu izmantošanu, un tātad sanāk, ka patērētāji tomēr beigās samaksā par vidē draudzīgu saimniekošanu. Un arī līdzinājās prezentācijās mēs visi esam uzsveruši, ka kopējā lauksaimniecības politika jāspēlē būtisku lomu nodrošinot šo sabiedrisko nozīmes produktu apmaksāšanu, jo paši patērētāji nav gatavi par to maksāt. Marija Magines uzdeva jautājumu par dažādu veidu jaunajām praksēm. Jums tiešām te nav runa par veselu katalogu izveidi un indikātoru apkopojumu. Mēs skatāmies vairāk rādītāji, kas tiek apkopoti. Tas ir tiešām apsveicami, bet parasti šies iznākums ir negatīvs. Tur ir augsnes erozija, tur ir nevēlamā siltumnīcas gāžu saražošanā, tur ir habitāti, jeb mājvie, dzīvnieku mājotņu direktīvas pārkāpumi daudz lietas, kas nebūtu pieņemams. Tā kā viss tas ir, protams, nosakāms, un jautājums ir gan, ko mēs ar to visu darām. Un kā mēs varam stimulēt tos lauksemnieku, kas ievēro visu šīs normas, lai nodrošinātu arī labāku produktu ražošanas veidu. Jautājums vēl par lauksamniecību, bioloģisko lauksamniecību, kādā veidā mēs varam to sekmēt. Nu, sekosim līdzinai loģikai un mēģināsim arī pārliecināt citus, kas jau ievēro šādu draudzīgu vidē draudzīgu saimniekošanas veidu, arī tiek arī jau stimulēti un uh, uzslavēti, un viņi arī tad var turpināt, bet nevis visu laiku pieprasīt no tiem, lai viņi vēl jau vairāk tur maina savu politiku. Tad es domāju, ka tas būtu nu, sabiedriskās politikas viedokļi ļoti pareizi turpināt maksāt tiem cilvēkiem, tiem lauksaimniekiem, kas īsteno pareizi praksi. Un mēģināt panākt, lai arī citi sāk sekot augstiem standartiem. Lūk, tas ir galvenais vidas aicinājums, kuru mēs vēlamies redzēt šajā reformā. Ja jūs pieņemat manu argumentu par to, ka arī pasaka, ka zaļināšana šajā kopējā lauksnesīs politikā ir politisks jautājums, un daudzās nevalstiskās organizācijas un valdības organizācijas piekrīt, ka īstenībā tā ir tikai tā tukša runāšana, ka tas neko nepalīdz. Un it kā mums ir kopējā lauksnesīs politika, kas vēlas panākt 12 miljārdu eiro apjēmā šāds videi draudzīgs politikas iegūms, bet tad īstenībā mums jāatzīst, kā tad reālais atlikums, kāds savsais atlikums, un jāatzīst, ka tas viss cieši saistās arī ar budžetu diskusijām. Jūs arī nevarat teikt, ka jums ir nepietiekams KLP eh, finansējums. Jums tāpat vairāk neviens nedos. Un šodien ir jāatzīst tas, ka jūs varat, protams, pamatot šo 77% pamatmaksājumu ir pilnīgi neskaidrs, par ko īsti jūs saņemat naudu vai jūs maksājat. Tad Tas, kas ir bijis cenu samazinājums 90. gados un šī gadsimta sākumā, tas ar vienu tagad tiek attiecināts jau uz vēlāku periodu, kad jau ir pilnīgi citas cenas pārtikai. Tāpēc mums jāpiedāvā cita loģika, un šobrīd jūs vienīgais arguments ir sabiedriskā nozīmes produkti. Bet tam pretī, protams, ir labāki ražošanas rādītāji. Lūk, arī uzreiz atbildēšu jautājumu, ko viens no poļu kolēģiem te uzdeva. Vai mums vajadzētu sniegt tādas pārliecību garantijas lauksamniekiem, ka tas, ko mēs pieprasām jums attiecībā uz zaļināšanu, jau īstenībā nekas īpaši nav. Tad mēs pieprasām, lai jūs turpināt to praksi un uh, uh to, kas ir. Bet kas gan nozīmē, ka jūs neko jaunu īstenībā nepieprasa un jaunu uzlabojumu nenotiek. Un komisija mēģina kaut kādā veidā lavierēt. Un visbeidzot Galvenais jautājums par to, vai KLP mēs esam pareizā virzienā. Es tiešām gribētu uzsvērt, esmu pārliecināts, ka zaļināšana ir pareizā prakse, iepērkot bioloģiski labi veidotu pārtiku ražotu, tiešām ir apsveicama, bet baidos, ka tas ar to nepietiek, un jūsu uzdevums būs to visu, protams, izveidot labāk un pareizāk. Paldies! Bon, merci beaucoup. Liels paldies! um, Fribauers kundzei un Bakvēl kungam, un tagad es lūk, dodu vārdu Lauku un lauksaimniecības attīstības institūta direktorei Katarzinai Zavalinskai, kas arī Polijas zinātņu akadēmijas locekle, un Jesus Konsales Rehidoram, kurš ir Madrids Autonomās Universitātes ekonomikas profesors, uzstāties par pustrešo tematu proti izlīdzināt to teritoriālo attīstību. Thank you very much. Liels paldies! Mēs izveidojām mūsu šo te paneļu diskusiju tā, lai es galvenokārt koncentrētos uz lauku teritoriju attīstību un pārvaldību, kas ir svarīgi jautājumi, un Hess savukārt vairāk iedziļināsies detaļās par pārējiem aspektiem. Es runāšu par tādiem fundamentāliem jautājumiem. Ko tad nozīmē teritoriāla pieeja lauku attīstībai? cik sabalansēta uz šo brīdi ir šī attīstība, vai tā ir problemātiski, un ja tā, tad cik lielā mērā. Un kādā veidā stiprināt eh, teritoriālos aspektus lauksaimniecības un laukatīstības politikā. Un visbeidzot, kā pārvaldīt un īstenot eh, līdzsvarot teritoriālo attīstību praksē teritoriālā pieeja attīstībai pieņem, kā politika koncentrējas uz vietām, nevis uz nozerēm. Tas eh, izklausās visai triviāli, taču eh, tā ir būtiska atšķirība no amerikāņu attieksmes, kas ir, tā teikt, teritoriāli akla. Restīvi, tas nozīmē, ka cilvēki migrē pēc Tātad migrē uz turien, kur ir darba vietas, uz viskonkrētspējīgākajām eh, nozerēm. Eiropā mums ir cita eh, iespēja, tātad politika eh, tiek vērsta uz reģioniem, kurās cilvēki jau dzīvo, un šīs vietas, šīs teritorijas tiek atbalstīts. Nu, un balstoties uz šādu pieju, lauku teritorijas tiek uzskatīt par funkcionālām teritorijām, tātad tiek atzīts, ka uh, problēmas iziet ārpus administratīvo vienību robežām, un politika līdz ar to arī mēģina tvert lietas kopskatā, neievērojot tīri administratīvās robežas. Šāda veida attīstība nozīmē, ka uh, aktīvas ir vietējās iestādes, daudz notiek dažādu institīvu uh, kas nāk no apakšu uz augšu, notiek sadarbības starp institūcijām, un vietējiem, vietējiem organizācijām kā partneriem. Un lūk, šis te e, iedzimtais vietējais potenciāls tiek labāk izmanto. Cilvēki paši ir kapitāls. Mēs e, panākam līdzsvarotus darba tirgus un e, arī zeme tiek atbilstoši apsaimniekot. Un šobrīd, kad ir tik daudz konkurējošu zemes izmantošanas mērķu, es domāju, ka Jārpkungs par to runāja iepriekš, lauksaimniecība konkurē ar atjaunīgo enerģiju ražošanu, arī urbanizācija. Mm, e, prasa e, jaunu teritoriju piešķiršanu apūvei, turisma attīstība. Nu, tā tad e, Tas viss spēlē savu lomu zemes izmantošanas pārvaldībā, ja atsaucoties uz eh, konkrētām vietām. Nu, bet tā ir tā daudzsološa mm, pieeja, un mums vajadzētu tikt galā ar uh, nelīdzsvarotību. Bet par kādu nelīdzsvarotību tad mēs šeit runājam? Ir skaidrs, kā jūs redzat, uh, attēlā pa kreisi, kartē pa kreisi un pa labi. Uh, kāds ir sniegums eh, lauku teritorijām šobrīd. Faktiski ir divi indikātori, eh, kas atšķir eh, labāko no sliktākajām teritorijām. Vispirms jau atkarība no nozares. Diemžēl uz šo brīdi lauksaimniecības teritorijas, eh, kas ir atkarīgas tikai no lauksaimniecības, arī tās, eh, to sniegums eh, ir visvājākais. Tās, kas ir izveidojušas tādu diversificētu pieeju, kam ir arī citi pakalpojumu veidi, to sasniegumi ir daudz labāki. Nākošais faktors, kas atdala veiksmīgu no neveiksmīgas teritorijas, ir tums lielajām pilsētām. Šeit ir šīta lielā atšķirība starp lauksaimniecības reģioniem, kas ir tuvāk pilsētām, tām ekonomiski ir daudz labāk nekā tām, kas ir periferiāli ļoti tālu attālinātas no lieliem centriem. Mm Diemžēl nevaru jums parādīt, man nav lazerrādītāji, bet uh, jūs redzat, ka um, lauku teritorijas austruma Eiropā, tātad eh, tām ir daudz sliktāks ekonomiskais sniegums kā rietuma Eiropas valstīs. Un jaunais reformas bija eh, priekšlikums, cerams, mainīt šo situāciju. Jautājums par to, vai tas tā notiks. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka šīs atšķirības ir pārāk uh, dziļas. Un šķiet, ka jaunie pasākumi būtībā nav vērsti uz šo, šīs nelīdzsvarotības izlīdzināšanu. Mēs redzam, ka ekonomiski uh, veiksmīgākie reģioni nebūs tik daudz atkarīgi no lauksaimniecības kā tas būs uh, Austrum Eiropā. Protams, būs tāda arī savstarpēji ietekme, un nu ne jau visu lauku rajonu var atrasties pilsētu tūmā, bet ja mēs izmantojam šo policentrisko pieju, ja arī mazās pilsētas var dot savu ieguldījumu lauku teritoriju attīstībā, es neredzu daudz pasākumu, kas principā risinātu šos jautājumus jaunajā priekšlikumā. um, ir runāts par to, ka uh, lauka attīstības un lauksaimniecības politika ies roku rokā, bet vai mēs saprotam, kā tad šīs uh, abas politikas raugās uz šo attīstību? Vai izējas punkti un sagaidāmie rezultāti ir līdzīgi, vai reģionālā un lauka attīstības politika ir saskaņotas? Runa par to, ka lauku reģioniem ir jātīstās izmantojot savas unikālās raksturīgās iezīmes. Nu, tas, protams, ir viss ļoti jauki. Tas ir saskaņā ar trešo izvirsīto mērķi eh, stratēģijā 20. gadam. Šeit ir paredzēta šī sociālā diversifikācija Bārkas ziņojumā ir arī teikts, ka ja mēs pieļausim cilvēku aizplūšanu no laukiem uz pilsētām, tam var būt arī savi ieguvumi. Tas saskaņojas arī ar lauka attīstības politiku, par uh, darba vietu dažādošanu un nodrošināšanu laukos. Bet kohēzijas ziņojumā parādās nedaudz citi fakti piemēram, šie te sastarpējās e, ietekmes, e, rezul, teiksim, savstarpējā ietekme no pilsētām uz laukiem, nu es nezinu, vai tas e, saskanēs ar abu politikas jomu izvirzītajām prasībām. Kā nodrošināt līdzsvaro teritoriālo attīstību? Tas ir svarīgs jautājums, un tam varbūt nav vienas atbildes, bet varbūt būtu jāsāk domāt par to, cik lielā mērā to ir jāinstitucionalizē, cik daudz ir jācentralizē, cik daudz elastības un neatkarības jāpieļauj. Es domāju, šeit mēs daudz runājam par pārvaldību līdz šim. Nākošais izaicinājums vai problēma varētu būt, kā saskaņot uh, pasākumu politiku politiskos mērķus ar ekonomiskiem instrumentiem, jo pat, ja mērķi ir, pasākumi ir labi definēti, kādi ir mērķi. Tādāk ir izvēle e, no dažādu ekonomisko instrumentu klāsta, piemēram, no ECD jaunā paradigma ir vērsta uz to, ka investīcijas ir efektīvākas nekā subsīdijas, bet uh, Ir jābūt kaut kādam līdzsvaram starp šiem pasākumiem un arī lauka attīstības programmam. Programmas ir eksperimentējušas ar, ar ekonomiskiem instrumentiem, piemēram, atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem iepriekšējā finanšu plānošanas periodā. Šeit bija tātad vienreizējais tiešais maksājums, ienākuma subsīdija tajā nozīmē, bet nākamajā finanšu plānošanas periodā tas ir plānots kā investīcija. Tātad tas pats pasākums var uh, būt atšķirīgs ekonomiskās politikas instruments, un tas lielā mērā ietekmē rezultātus, ko šis pasākums uh, sasniegs. Un kā nodrošināt teritoriālo attīstību, tas ir nopietnas mērķis. Uh, viens no trījiem KLP mērķiem, tad, protams, ka jāparādās kaut kādiem jauniem indikatoriem. Protams, dažādos līmeņos pārvaldībai dažādas problēmas. Uh, Sastarpēji papildināmība un sinerģijas, protams, ir apsveikums, un šeit šķiet virziens ir pareizais. Šajā reformā būs tāds kopējs strateģiskais ietvers, bet tas nebūs kā iepriekšējā finanšu plānošanas periodā, uh, jo tur praktiski, manuprāt, abas eh, politikas reģionālās attīstības un lauka attīstības tika atdalīts viena no otras. Šeit ir jābūt sadarbībai un eh, nevis kompetenšu sadalīšanai. Tālāk dalību valstu līmenī es domāju, ka ir svarīgi, ka varas iestādes, kas atbilst, eh, atbild par lauka attīstību un reģionālo attīstību, nevienmēr ir vienā ministrijā. Uh, Un, ja viņas nav kopā, tad, protams, te rodas jautājums par konsekvenci un ciešāku sadarbību. Tālāk īstenošanas institūcijas. Pasākums, protams, ar vislabākiem mērķiem, vislabāko tātad pašu pasākumu izstrādi. Ja to neievieš pareizā institūcija, pareizā iestāde, tad tas var zaudēt jēgu. Un visbeidzot, Šķiet, ka šī pārēja uz šo teritoriālo pieeju ir labs virziens, tas ir labi, ka tas ir mm, politikas mērķis, tas, manuprāt, paaugstina iespējas uh, risināt mm, reģiona atšķirību jautājums, bet jautājums, vai piedāvātie pasākumi ir adekvāti izvēlēti, vai Tātad atz, šīs te atšķirības uh, atbilstīgi uh, varēs atrisināt ar šiem pasākumiem, vai tiks atbilstoši izmantot šis te iedzimtais potenciāls, kas reģionos ir. Un uh, šeit svarīgi ir lūk šīs sadarbības aspekts, nevis pienākumu sadalīšana un svarīgi, lai šie politikas instrumenti reģionālajā un lauku attīstību, attīstībā tiktu konsekventi izmantoti, Un šobrīd eh, dažādiem pasākumiem tiek eh, pielietot dažādi kritēriji, kurus vajadzētu saskaņot. Un, ja, piemēram, kādā reģionā ir daudz jauno uh, lauksaimnieku, tad viņiem vajadzētu būt iespējas izmantot to, kas ir paredzēts viņiem pirmajā pīlārā. Ir jākoncentrēs vairāk uz rezultātiem, ko var sasniegt ar politiku stiprinot, mm. veicot labāku monitoringu, nevis uzkraujot lieko administrīvo slogu, lai panāktu attiecīgos mērķus. Tā tad ir jāprasa mērķis, ir jāizvērtē sasniegtais un procedūrām iespējams ir jābūt valstu līmenī, jo institucionālie ietver valstīs atšķiras un, dažā, un vienu un to pašu mērķi dažādās valstīs var sasniegt ar dažādiem līdzekļiem tikai tāpēc vien, ka institucionālā struktūra ir atšķirīga. Tas būtu viss no manas puses. Paldies! Merci. Paldies, tad vārds ir dots Konsales kungam. gracias. Eh, buenas. Paldies, labvakar. Es prezentēšu angļu valodā. Šo, mans PowerPoints būs angļu valodā, bet es runāšu savā dzimtajā valodā, lai varētu izteikties precīzāk. Varbūt ir jau vēls, bet man gribētos šīs dienas debatē ienest nedaudz atšķirīgu skatījumu, kas būtu mazāk konvencionāls atšķirībā no tā, ko mēs, pie kā esam pieraduši šodien. Problēma ir tāda, ka uz ko mēs skatāmies šobrīd, ir tāds, kā, ir tāda, kāds ir, kāda ir kopējās lauksamniecības politikas ietekme uz teritoriju. Vai šī politika veicina teritoriālu līdzsvaru, kā daži domājam par spīti savam svarīgumam, KLP rada vai pastiprina teritoriālas atšķirības, tāds ir jautājums. Un izējot no šī jautājuma, pirmkārt, es varētos ap, apgalvot, ka Eiropā mums ir smagas lauksamniecības problēmas. Mums ir problēmas lauksamniecībā, nozaru problēmas, bet mums ir jo īpaši liela šī teritorijas problēma, kas skar lielāko daļu teritorijas atšķir, dažādās valstīs, atšķirībā no statistikas datiem, kā komisija nu pat ir arī uz, ieviesus jaunu tehnoloģiju, lai labāk to izpētītu. Tātad, un šīs atšķirības skar lielu iedzīvotāju daļu. Pirmais, ko es gribētu komentēt, ir tas, ka visur lauku apgabalos dažādās valstīs izņemot dažas specifiskas zonas, kur ir liels tradicionālās lauksamniecības īpatsvars. Lauksamniecības īpatsvars vispār kopumā sazam, samazinās, un tas ir jāņem vērā, jo ik reizi, kad tuvojamies lauku zonām, lai tās pētītu, labāk iepazītu, mēs redzam, ka relatīvi tautsēmniecībā lauksaimniecības īpatsvars zūd, mazinās, un šis zudums ir saistīts ar citām parādībām. Vairākums šo zonu, neraugoties uz geogrāfisko aspektu, kas ir saistīts ar lauksaimniecību, jo ainava, protams, ir saistīta ar lauksaimniecību, mežiem, pļavām, neskatoties uz to, ienākumu avoti ir aizvien dažādāki. Citiem vārdiem sakot, cilvēki mēģina pelnīt iztiku ar citiem līdzekļiem, nevis lauksaimniecību vai lopkopību. Un tāpēc mums ir jāuzdod sev jautājums, vai KLP šīm zonām, šiem apgabaliem palīdz vai nepalīdz kad aplūkojam atbalsta apjomu no KLP, mēs redzam, ka šis atbalsts ir koncentrēts konkrētās teritorijās. Tradicionāli tas ir saistīts ar kohēzijas fondiem, un KLP tradicionāli ir loģiski vairāk izmantota tajās zonās, kur vairāk ražo. Tātad KLP ir koncentrēta teritoriāla ietekme. Un arī sociāli tai ir koncentrēta ietekme. Un par to mēs arī tagad runāsim. Tās kar tikai nelielu vai relatīvi nelielu saņēmēju daļu. Jautājums, ko var uzdot, ir šāds. Vai KLP tradicionāli dod savu ieguldījumu kohēzijā? Respektīvi, vai mums trūkst kohēzijas, vai šī politika mums palīdz saliedēt mūsu teritoriju? Un tāpēc es gribētu jums atgādināt kādu frāzi no otrā kohēzijas ziņojuma. Tagad tur bija teikts sekojoši. KLP ietekme ir negatīva visatpalikušākos, vistrūcīgākos rajonos. Citādi beigas. Tas tika izpētīts. Un ir skaidrs, ka šie ziņojumi varbūt šai brīdī ir mainījušies, jo pēc precīzākas analīzes tomēr varbūt mēs vairs tik daudz neuztraucamies par rurāliem, par lauka aspektiem, bet runājam par KLP ietekmi. Un analīze šeit ir ļoti padziļināta. Un šeit es jums vēlējos parādīt grafiku, ko jūs redzat, kas bija pēdējā ziņojumā par lauku apvidu situāciju 2010. gadā. Tur bija aplūkots kopumā atšķirības lauku zonās, aplūkojot vidējos radījumus Eiropas Savienībā, aplūkojot valstu grupas atšķirības var būt ļoti būtisks caurmērā Eiropā lauku zonas, kas ir vairāk lauku zonas, zaļās, kas ir lielākoties rurālas, ir 30, atbilst 30 punktiem pēc vidējiem ienākumiem Eiropā. Un, ja mēs redzam urbānās zonas, tad tās ir 25 punktus pārākas ienākumu ziņā tā ir varbūt attīstības problēma, un mums ir vismaz labs daudzums zonu, ko mēs redzam, kas ir pa 30 punktiem zemāks kopumā no vidē Eiropas rādītāja, un tā ir statistika 27 valsts Eiropā. Ja es skatītos citus līmeņus vai aspektus pirms paplašināšanās, tad būtu atšķirīgi rādītāji. Ja mēs skatāmies uz 15 valstu Eiropas Savienību, tad atšķirības ir mazākas. Un 15 valstu Eiropā ir vidējais ir apmēram tāpat kā 27 valstu Eiropā, bet 12 valstu Eiropā atšķirības starp laukiem un pilsētām ir milzīgas. Tie ir 60 punkti, 50 punkti vidējām zonām un 2000. gadā šāda situācija liecināja par to, ka daudzās lauku zonās ir relatīvs trūkums vai nabadzība. Eiropa, nevar būt, ka Eiropā ir tāda atšķirība, kas ir pat 4, 50 vai 60 punktus, punktu apjomā. Tā tad ir problēmas un jautājums, kā KLP palīdz samazināt šīs atšķirības. Šā brīža KLP, ko mēs šobrīd reformējam, cenšas ņemt vērā šīs problēmas, bet, manuprāt, tas nenotiek pietiekami. Protams, par to var diskutēt, bet manā kopsavilkumā ir divi pamatām ar argumenti. Pirmkārt, tāpēc, ka lauku politikas fokus nav bijis nedz daudz nozaru, nec teritoriāls, un es to paskaidrošu sīkāk. Otrs arguments ir tāds, ka KLP būtībā spēlējot lomas lauka attīstībā, ko mēs saucam par otro pīlāru, nav ņēmusi vērā, nav devusi labumu visai lauku, visiem lauku iedzīvotājiem, bet tikai reducētam segmentam, tikai nelielai daļai lauksemniekiem. Protams, daži teiks, ka ir dažādu veidu izņēmumi, piemēram, otrā un trešā asis, bet jūs redzēsiet mazajā grafikā, ka šīs asis ir diezgan, ar diezgan nelielu daudzumu. Ceturtajā ir runa par ekonomikas ietekmi, un arī trešajā, otrajā, trešajā asī, otrajā pilārā ir minimāla ietekme. Līdz ar to šo ietekmi nevar uzskatīt par augstu, ja nozīmīgu. Man secinājumi ir tādi, ka lauku politika, kas mums šobrīd ir, ir piln, izteikti nepietiekama. Un palūkosimies uz šo grafiku, kas dažiem mums ir pazīstams. Tur redzams, kā ir sadalīts pa valstīm šīs asis. Pirmā asis, proti, izteikti lauksaimnieciskā ir vairāk izteikta dažās valstīs un citās valstīs nē. Un, piemēram, manu valsts vai Portugāle vai citas valstis ir pirmā asa ir noteicošā, otrajā pīlārā. Otrā asa arī ir būtiski palielinājusies, un daudzās valstīs tā ir bijusi noteicošā vai vairākumā. Skatieties drīzāk, kas man uztrauc ir zilā zona, proti trešā asa, kas ir minoritāra mazākumā visās valstīs, bez izņēmuma. Līdz ar to visumā kopumā 27 valstu Eiropas Savienībā tā aizņem tikai 25% no otrā pīlāra, ko mēs saucam par vairāk sektoriālo vai vairāk nozaru vai teritoriālāko politiku. Otrajā pīlārā neliels aprēķins mums parāda, ka 27% no Es atvainojos, 2 vai 3 procentu punkti no visas KLP, eh, visu KLP budžeta tiek veltīti daudz nozāru un teritorijai politikai, un tā ir problēma. Tāpēc šis trūkums liecina par minētās politikas nepietiekamību, un mēs arī neveltām pietiekam uzmanību šim būtiskajam lauka aspektam. Tātad KLP ir jāpārņem lauku politika Eiropas Savienībā kopumā. Un mēs varam runāt tagad par jauno priekšlikumu, kas, ko dod jaunais priekšlikums šai situācijai, kāda ir izcinājuma, ko tas piedāvā. Ir jauni, jauninājumi, kas ir būtiski un kas liecina par virzīšanos uz priekšu. Ir divi vai trīs būtiski punkti. Pirmais tiek paredzēts, ka dalību valstīs būs lielāka elastība attiecībā uz prioritāšu noteikšanu. Ir sešas jaunas prioritātes. Agrāk mums bija četras asis. Dalību valstis varēs parakstīt partnerības līgumus, lai lemtu par to, kam pievērst lielāku uzmanību. Tas ir būtisks solis, būtisks pasākums, kas ļauj dalībvalstīm uzņemties iniciatīvu Un tas, kas ir būtiski, ir, ka tiks panākta labāka koordinācija pirmajā pīlārā un tiks paredzēta iespēja gūt finansējumu no citiem fondiem. Tas ir jauns, liels jauninājums šobrīd, jo situācija, kas ir šai brīdī atbilst 99. gada situācijai, bet reforma ņem vērā šā brīža vajadzības. Mums ir jauna kohēzijas politika, no kuras ir atkarīga lauku politika divās no čet, sanās, trijās no četrām programmām. Tātad ir priekšlikumi, kas ir interesanti, kas it kā izskatās pēc jauniem, bet jautājums ir tāds, vai kādā veidā šie jaunie pasākumi tiks konkretizēti, likti lietā. Ja mēs neatradīsim jaunus līdzekļus, ko ieguldīt, tad jautājums, ko mēs darīsim ar līdzekļiem, ko jau paredz otrais pilārs un kuru nepietiek. Tātad mēs esam jau labākā situācijā, bet mēs īsti nezinām, cik tālu mēs esam guvuši uzlabojumus. Interesants aspekts ir arī līderu metoda un līderu programma. Daudz teiks, mums ir šī programma ļoti labi, vismaz 5% no otrā pīlāra līdzekļiem daudzi arī teiks, ka šīs programmas līderu potenciāls ir daudz lielāks nekā tikai mm, šie 5%, ko mēs tai atveltam, un, un ir interesanti, ko komisija šajā programmā paredz darīt, bet ir arī vāja punkti šajā reformā, ko es nu pat pieminēju. Pirmkārt, es domāju, ka arī pašā ietekmes novērtējumā ceturtajā ziņojuma ceturtajā pielikumā, kur ir runāts par lauka attīstību, ir jau redzams, kādas šaubas pastāv attiecībā uz ietekmi. Tur tiek paustas nopietnas bažas par paredzamo vājo ietekmu uz lauku apvidiem saistībā ar kopējo attīstību pēc reformas. Es domāju, ka ietekme nav negatīva, bet nav skaidrs, ka tā būs skaidri pozitīva. Tāda ir sajūta lasot šo ziņojumu un tāpēc var uzdot jautājumu par to, vai ar šo reformu mēs virzīsimies uz priekšu, kāds bija arī sākotnējais jautājums, vai mēs uzlabosim mūsu lauku apvidu teritoriālo kohēziju, vai šī reforma mums kaut ko dos, vai arī šī problēma turpinās pastāvēt nākotnē, jo patiesībā uz spēles liktas ļoti nelielas summas, ņemot vērā lielo problēmu. 14,6 miljardi eiro gadā nav maza summa, tomēr uz 27 valstīm un lauku zonām tā nav diezcik spēcīga politika. Mēs arī vēl nezinām, kāds būs sadalījums pa valstīm, tas vēl ir nav izlemts, bet ir skaidrs, ka no nu, budžeta viedokļa e šī politika ir spēcīga. Un tāpēc šeit ir sešas prioritātes lauku politikā, bet par teritorialitāti runā tikai sestā prioritāte, tikai viena. Es nediskutēju par pārējo prioritāšu svarīgumu, tas ir svarīgas, bet es uzsveru, ka šai kontekstā minētā prioritāte nav pietiekami labi aplūkot, un tas ir arī mans secinājums. Un nobeigumā vēl varētu atzīmēt, ka mums ir, mums trūkst īstas lauku politikas. Par to, ko darīt, var spriest šai fórumā, var spriest citur, bet tā ir nenoliedzama realitāte. Mums trūkst reālas lauku politikas, lai arī mums ir kopējā lauksaimniecības politika, kas nav viens un tas pats, skatoties uz priekšlikumu, radošākais un realistik, realistiskākais ir integrācijas scenārijs. Tas ir viss progresīvākais, kas ir izdarīts saistībā ar šo priekšlikumu, bet jautājums tik un tā paliek. Kāds ir, kad notiks šī integrācija? Mēs tagad 99. gadā runājam par lielāku integrāciju saistībā ar Eiropas politikām, kāds man teica viens kolēģis, labi, virzīsimies uz priekšu, Eiropā viss notiek lēnām. Viss notiks 2020. gadā. Tas ir ļoti ilgs termiņš, ņemot vērā šā brīža apstākļus. Skatā mēs ņemsim vērā, ka šobrīd no 19. gadsimta laika, es atvainojos no 90. gadiem, uh, jau ir pagājuši diezgan ilgi, ir pagājis diezgan ilgs laiks, gan iz 30 gadi paies līdz šī integrācija notiks, un jautājums, vai līdzekļu pārnešana ir adekvāta atbilde. Regulējums ļoti sarežģīts, un tas radīs administra milzīgas administratīvas grūtības. Nebūs viegli visus šos notiek noteikumus piemērot Iedomājieties, tik maz naudas un tik liela regulēšana. Un tas ir jautājums, kas mums tagad ir jāuzdod, kas notiks ar šo sarežģītību, kā mēs sadalīsim līdzekļus. Jautājums rodas, vis, tas viss tiek darīts priekš kam? Ko no tā iegūs lauki, kam ir nepieciešams situācijas uzlabojumi? Kas notiks ar šo te reglamentējošo virsbūvi, kas ir tik sarežģīta? šeit es vēlētos atzīmēt, ka mēs nevaram runāt par reģioniem tīri statistiski. Analīzes viedu nolūkā, nolūkos jā, protams, bet piemērošanas, īstenošanas nolūkos mēs nevaram šo te NAC, NUC 3 uh, reģionu sistēmu metodoloģiju piemērot. Mums ir vajadzīgi vismaz četras zonas, un konkrētas lauku, konkrēti lauku reģioni, vai nebūtu mākslīgi izveidot tas līderības zonas, kas ir mm, nav funkcionēt spējīgas, kas ir mazas, kas ir samākslotas. Līdz ar to mums ir, mēs varam to izmantot varbūt analīzē, bet šāda veida um, analīze, lai arī tā ir noderīga, nenodara īstenošanai. Tā vienkārši parāda, ka mums ir liela dažādība un ka politikas var būt ļoti dažādas, bet teritoriālā vienotība mums nav noderīga noteikumu piemērošanai. Ja mums ir tik daudz noteikumu, tad ir vajadzīgas niansētākas teritorijas, un šķiet, ka te ir dažādi praktiski trūkumi šajā priekšlikumā. Nobeigumā es varētu ierosināt priekšlikumu analīzē un debatē. Kas mums ir vajadzīgs? Jauna Eiropas politika, kā pirmais pīlārs KLP, nedomāju. Mm, lauku politikas satvars, jā, to es domāju. Ietvar politikas, kas ir vairāk koncentrē, vairāk pievērstas uh, un saskaņots ar nacionālajiem vai dalībvalstu politikām. To es vēlētos ierosināt. Pamatīdeja ir tāda, ka tam visam ir jāatbilst realitātei. Skatīsimies, ka vairākums dalībvalstu pirms paplašināšanās tam bija pašu lauku politika, un daudzos gadījumos tās panāca vairāk nekā Eiropa, saistībā ar resursiem, saistībā ar līdzekļiem. Skatīsimies uz Angliju, uz Vāciju, uz Franciju, uz Nīderlandi, uz Ziemeļvalstīm īriju, Spāniju. Mums ir nacionālās lauku politikas. Kā mums trūkst? Mums trūkst skaidrības nošķirot, ka viena lieta ir lauku politika un cita politika ir ietvaru lauku politika, kas ir daudz, daudz nozāru, kas ir uh, vertikāla mums nepietiks pieminēt to tikai vienā no sešām prioritārotēm. Tātad mums trūkst šāda veida ietvaru vai satvaru lauku politikai, kas būtu kopīgs un kas palīdzētu saprast, kā šīm zonām būtu jātīstās, bet kas arī neradītu draudus konkrētiem pasākumiem, jo tie ir atkarīgi no konkrētās zonas, valsts un iespējami. Tātad mums ir jātiek uz priekšu, jāpēta situācija, jaunā lauku politika, ko 2006. gadā mēs saucām par lauku tuvināšanos ar savu kolēģi, un kas tagad ir gūs lielāku atbalstu saistībā ar ilgtspēju. Kas mums ir vajadzīgs? Ir vajadzīga vienkārši ir vienkār, vajadzīgi vienkāršāk noteikumi, lai lauku politika, KLP un kohēzijas politika varētu panākt vairāk lauku politikā un lauku apvidos. Un ir arī nacīva dalībvalstu pasākumi, kurus dalībvalstis organizē atsevišķi pārnozaru vai horizontu vertikālā aspektā lauku tiesību akti vai likumi, mums Spānija ir lauku likums, ir varbūt jāsaskaņo. Bet jautājums nav tikai par resursiem vai līdzekļiem, jautājums ir par pasākumu kārtību, struktūru, orientāciju. Tā tad tādas idejas ir tās, ko es jums varētu piedāvāt no savas puses. Paldies par uzmanību. Gracias. Jā, paldies. Paldies, Hesus! Un tagad mums ir neliela problēma. Ir dažiem ministriem, kuriem ir jādodas uzreiz. Ministram ir jādodas uz lidmašīnu, tāpēc tagad runās viņš, un pēc tam beigās varēs uzdot jautājumus un diskutēt. Tātad vārds ir dots ministram. Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście za 10 minūt mums. Paldies, dāmas un kungi. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, man desmit minūtes vēl atlikušas, kopš uh, man jāsteidz uz lidmašīnu. Paldies jums visiem par šīm debatēm šodien. Mm, tas nu tiešām bija tā kā trešā mūsu satikšanās, sarunu rauns, uh, eh, kopējās debatēs, un tas, ko mēs šodien cilājam, nopietnās problēmas. Eh, tas arī ir, protams, vairāk jautājumu, kas tika uzdoti. īpaši, kur jūs akcentējāt arī Eiropas lauksamnieku konkurētspēju globālā mērogā. Jāatzīst, ka tā tiešām ir struktūrāla problēma. Viens no uzdevumiem un viens no galvenajiem problēmas cēloņiem ir tiešo maksājuma sistēma. Jāatzīst, ka līdšanie priekšlikumi, kas vērst uz pārmaiņām, līdz šim gan nav guvuši pierunācīgu atbalstu un nav iecīmējuši nozīmīgas pārmaiņas. Eiropas lauksaimnieku ražošanas apjomi samazinās. Un līdz ar to mēs saprotam, ka mm, mazās lauksaimniecības nespēja sekot modernizācijai. Lauksaimnieki, kas saņem 70% no saviem ieņēmumiem tiešo maksām veidā, nu, viņiem nav nekāda motivācija pārkārtot savu saimniekošanu, o, lai kaut kādā veidā pārkārtot pilnībā savu eksistenci. Līdz ar to te par šos pamatos jāpārskata tieši maksājumu sistēma. Zaļināšana. Zaļināšana, kas tiek iekļaut pirmā pīlāra politikā, nozīmē, ka mēs kāpinām maksājumus par 30%. Bet jāatzīst vienlaikus, ka ja lauksemnieki neievēro uzstādījumus, tad viņi negūst šos maksājumus. Tātad tas nozīmē, ka nav tik patiešo šis tiešie maksājumi nedarbojas attiecīgo saimnāšanu kā tiešais maksājums. Tālāk, ko arī Gonzāles kungs profesors minēja par lauku attīstību. Arī uzvirsī, izvirsītais jautājums par pieejamo lauku zemniecības teritorijām. Un par šīs zemes un teritoriju piemērotību lauksemnieciskiem nolūkiem. Nu, jācīs, ka 50% no netiešiem maksājumiem, tiešiem maksājumiem attaisītajiem maksājumiem eh, šādā veidā arī tiek maksāti. Ja mēs samazinām pieejamo līdzekļu apjomu, tas nozīmē, ka mēs varbūt arī izlīdzsvarosim šīs lietas. Es vēlētos arī iedrošināt eh, akadēmisko vidi ekonomistus Eiropā ļoti cieši sekot tālākai politikas attīstībai, reforma attīstībai un domāt par to, kādā veidā tā varētu ietekmēt attīstību atsevišķos reģionos valstīs. Un mēs ar lielu nepacietību gaidīsim arī jūs tālākos priekšlikums ierosinājumus, kas mums iespējams tad palīdzēs arī izstrādāt tādu aktīvāku, konkurētspējīgāku lauksaimniecības politiku. Gracias, ministru Savicki. Paldies, ministru Savicki. Tātad vēl divi cilvēki lūdzu vārdu, uzdot jautājums. Kirska kungs, lūdzu. Obšāri viestie charakterizē. Paldies. Zonas laukos. Tajās, protams, ir zināmas struktūrālas problēmas attiecībā uz attīstību, un tāpēc ir nepieciešams koordinēt lauku un attīstības politiku, kā arī panākt ilgtspējīgu lauksaimniecību. Skatoties uz šīm politikām, mēs redzam, ka ir pietiekami līdzekļi, kas ir paredzēti lauku attīstībai. Un tam ir vajadzīga īpaša politika Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka jūs saprotat, cienītie klātesošie. Uh, ka bieži vien jaunajās dalībvalstīs, mm, jaunās dalībvalsts ar lielām cerībām raugās uz otro pīlāru, bet šeit ir vērojama būtiska kavēšanās. Analizējot šīs diskusijas, es secinu, ka man trūks tādu kā secinājumu, kāda ir 50 gadu pieredze KLP piemērošanā kā tā ietekmē nākotnes risinājumus 2020. gadā. Es arī neievēroju atsauci uz KLP un risinājumiem, ko mums vajadzētu panākt lauksaimniecībā tādiem pašiem, kā, piemēram, finanšu tirgi, tirgos. Lauksaimniecības tirgi tagad cieš no dažādu spekulantu darbībām, kas rada negatīvu ietekmi uz KLP. Manuprāt, ir labi, ka mums ir panākt šī Varšavas deklarācija, kur ir arī zinātnieki, ko ir parakstījuši zinātnieki, 2011. gada 6. oktobra deklarāciju, proti šīs dienas diskusijas ir arī bijušas ļoti radu auglīgas, un tā zināmā mērā papildina šo te rakstisko deklarāciju, kas tika pieņemta pēc Vilkina kunga ierosinājuma, kas nāk no tās pašas fakultātes, no kuras nāk šīs dienas runātāja Zavalinskas kundze. Es gribētu pateikties visiem par šīm te intelektuālajām svinībām, var teikt, kurās mums bija tā laime un gods piedalīties. Tas bija tiešām ļoti bagātinoši. Un priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs, es jums sirsnīgi pateicos par šīm debatēm. Paldies, un vārds tiek dots Harpa kungam. Paldies, tur bija kaut kas nepareizi. Jā, paldies par šiem visiem referentu lasījumiem un pavisam īsi tad četri jautājumi. Pirmkārt, Bet jūs uzskatāt, ka par spīti visai situācijai, kā jūs arī to ieskicējāt, otrais pīlārs tomēr lauksaimniecības jomā, tomēr būtu jāaptur tieši lauksaimniecības jomā. Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu skaidrāk noteikt, kā rīkojumi dalībvalstīm, cik daudz tad no finansēm tiek novirzīts lauksaimniecības maksājumiem? Uh, jo ir atšķirības ar pirmo un otro pilāru, vai jūs uzskatāt, ka būtu jānosaka konkrētīs norādes un konkrēti jāapsaka, cik naudas tad jātērē otrajam pilāram? Trešais jautājums par līdzfinansējumu. Pirmais pīlārs simtprocentīgi tiek finansēts ar Brīseles līdzekļiem, otrajā pīlārā spēkā ir līdzfinansējums, tātad arī dalībvalstu maksājums. Vācijā tas nozīmē, ka ir atsevišķi reģioni, kas nespēja nodrošināt līdzfinansējumu, un tas nozīmē, ka atsakās no otrā filā ar līdzekļiem. Vai jūs uzskatāt, ka ja mēs mainītu šo kārtību, varbūt, ka vajadzētu tad arī šo līdzfinansējumu sadaļu padarīt atkarīgu no konkrētiem mēķu noteiktiem kritērijiem, lai visos reģionos tomēr varētu izmantot līdzfinansējumu līdzekļus. Un ceturtais jautājums par reģionāli veicināšanas teritorijām. Jūs sacījāt, ka jūs vēlētos norādīt, lai, protams, bāzes demokrātiskā pieeja būtu, ka arī reģioni paši piedalās diskusijās, jo lauku teritorija attīstība, nu, varbūt es kļūdos, bet tomēr, manuprāt, ir tā, ja Brisele pieņem lēmumu, mēs tomēr gribam norādīt, ka līdz šim šī kārtība viss ir aplama. Tagad būtu jāiesaistā arī vairāk reģioni, bet nedrīkstam arī te pārāk eh, nonicināt viņa lomu. Mans jautājums. Tātad šī īpaši attīstāmie reģioni, kā vajadzētu tad nodrošināt, no vienas puses mēs nodrošinām vietējo demokrātiju, un otras puses, lai nodrošinām, ka tie ir diezgan tādi spēcīgi, vismaz attiecīgi pārstāvniecības ziņā reģioni, kas nodrošina demokrātiju. Paldies! Paldies, ka puskungs. Paldies, priekšsādātāji. Šobrīd jau kļūst vēls vakarā, un es daudz jautājumus vairs neuzdošu, atturēšos varētu būt simtiem jautājumu, kurus būtu gatavs uzdot. Esmu eh, šeit parlamenta referents par tiešiem maksājumiem un lauka attīstību. Tāpēc tikai pateikšu paldies visiem ekspertiem par jūsu uzstāšanos šodien, par jūsu ierosinājumiem, par daudzām šaubām un pārliecībām, ar ko jūs šodien dalījāties. Katrā ziņā tas palīdz arī mums labāk izprast un iedziļināties arī jautājumos pēc būtības. Tas arī palīdzēs mums rast risinājumu, kompromiss starp visām trim iestādēm, komisiju, parlamentu padomi, arī atsevišķos jautājumos, kur mēs līdz šim nepiekrītam viens otram. Mēs runājam par daudziem instrumentiem, kas ir adekvāti un citi, kas nav adekvāti. Mums ir daudz tādu tiešām saķeršanās momenti, un mēs vēlamies panākt godīgāku, taisnīgāku kopējā lauksamniecības politiku. Mēs gribam, lai tā atbilstu vairāk mūsu sabiedrības ilgām gaidām. Un mēs vēlos pateikties jums visiem par jūsu ieguldījumu, par jūsu ierosinājumiem, un es katrā ziņā darīšu visu, lai panāktu vienošanos. Paldies! Paldies, Paldies Tesa kungs! Paldies, priekšsādātāji! Es arī, protams, savā politiskā grupā, mēs esam šo tātums organizējuši tātums partijas politiskās grupas vārdā, vēlos jums pateikties par daudziem interesantiem ierosinājumiem, kurus mēs turpināsim tālāk attīstīt. Es gribēju ministram uzdot jautājumu, bet vēlos arī viņam pateikties, viņš gan jau ir aizgājis, par to, cik labā veidā mums ir bijusi sadarbība lauksaimniecības komiteju. Un es aicinātu nodot arī tiešām par to, ka šis nebija tiešām pirmais ministrs, kurš tik ļoti aktīvi iesaistījies par Lisabons līgumu iedzīvināšanu, tātad parlamentu aktīvāku iesaisti. Es viņam par to pateicos un arī vēlu viņam skaistu svētkus un laimīgu jauno gadu. Lūdzu, nodot viņam manas sveicienus. Paldies, un nobeigumā vēl viens cilvēks gribēja uzdot jautājumu. Paldies. Labdien, esmu pārstāvs no Čehijas Republikas. Un es gribētu paust savu pateicību pēdējiem runātājiem nu dien viņi aplūkoja lauka attīstības jautājumus, un es pilnīgi piekrītu Gonzales kunga secinājumiem, profesoru secinājumiem. Es uzskatu, ka galvenā problēma lauku politikā un attīstībā ir tāda, ka, un kas nav ietvert arī šā brīža komisijas regulas priešlikumā, regulas projektā, proti ir tāda, ka netiek definēts atbalsts dažādiem laukus zonu tipiem 27 dažādās dalībvalstīs. Profesori, vai jūs uzskatāt, ka būtu iespējams prof formulēt Eiropas lauku politiku vai tikai jūsu satvarā, ko jūs minējāt, ir iespējams formulēt vai noteikt Eiropas lauka attīstības politiku tikai dažām zonām? Paldies! Paldies un lūdzam tad sniegt ļoti īsas atbildes, lai mēs varētu pabeigt laikā. The... Es domāju, ka Jesus dodas uz lidmašīnu, tā kā viņš varētu sākt pirmais. Thank you. Thank you. Should uh, Pilar to remain in? Yes. Bueno. Tātad es domāju, ka bija divas būtiski, divi būtiskākie jautājumi, bija daži citi, bet svarīgākie bija tie. Pirmais, kā mums vajadzētu aplūkot Eiropas lauku politiku, citu kopējo politiku kontekstā, kur ir tās pienācīgā vieta. Es negribētu vairāk aizkavēt jūsu laiku un runāt par to, par ko varētu izteikties ar laukomisārs. Šī debata nav nekas jauns. To jau mēs esam pieredzējuši ilgāku laiku. 2003. gadā Luksemburgā šis jautājums tika izvirzīts, kad uh, jau bija citas KLP reformas un risinājums ir, bija tāds risinājums, kāds ir šobrīd. Mēs daudz domājam, ka tas nav labākais, bet tāds arī tas bija. Uh, tā laika Barņiekungs, eh, reģionāls politikas komisārs, jau toreiz teica, pirmos 14, pirmās 15 minūtes tur par to runāja, un pēc tam it kā šis jautājums nogrim un vairs neparādījās. Un es domāju, nu viss, mums vairs tagad, tagad mums būs lauka politika, kas neietilpst KLP, un tad Fisler kungs pārdefinēja šos noteikumus, bet pieredze liecina, ka tālākas risinājums tomēr nebija labākais. Ir pagājis pietiekami ilgs laiks, un mēs turpinām ar šādu te lauku politiku, it īpaši pēc paplašināšanās. Un tieši jaunās dalībvalstis ir sliktākā situācijā. Tās ir vislauciniet, tajās ir visvairāk lauku. Tātad situācija teritoriāli mainījusies tieši pēc šīs paplašināšanās. Un jautājums, kas karājas gaisā, ir tāds, ka es domāju, ka KLP ir liela saistība ar laukiem, un mums ir vajadzīga lauka politika, kas būtu daudz nozaru teritoriāla, un tādiem žēl nav arī tāda šajā jaunajā priekšlikumā, un jautājums ir drīzāk tāds, vai komisija, parlaments un Eiropas iestādes dara visu, ko, vai, vai tās dara to, kas ir noderīgs, vai tās atrisina problēmas, nevis rāda tās nākotnē. Vai paredzētie risinājumi ir labi? Jā, varbūt tie nav pietiekami, bet es nedomāju, ka jaunais regulējums būs labs risinājums. Tas ir vienkārši kaut kas ļoti, tas ir sarežģītāks nekā tas, kas mums bija 99. gadā. Līdz ar to atbildi ir tāda, ka mums vajadzētu mēģināt saskaņot nacionālās politikas, kas eksistē vai eksistēs, ar orientējošu satvaru, kas būtu precīzāks un pareizāks Eiropas Savienības līmenī šajās teritorijās. teritorijās. Es nedomāju, ka mums būtu jāplāno jaunas zonas, to darīs komisija. Komisija zina, kādas ir teritorijas, kur, kādas, kur ir grūtības, bet ietver pasākumi, lielās vadlīnijas, kop līdzfinansējums. Daudz, kas tiks līdzfinansēts, un mūsu problēma ir seš, sešas prioritātes. 21. punkts, 55. punkts. Tie ir visi, tās ir detaļas. Jautājums, vai mūsu lauku politika ir laba, vai tā ir uzlabojama, vai tā ir, ies, tā ir salīdzināma ar agro ekonomi, ekoloģiskiem aspektiem. Te varētu runāt garam plaši, bet diemžēl vēl nav tik daudz laika. Paldies, un nobeigumā Čolas, komisārs Čolas, atbildēs vēl uz dažiem jautājumiem. Paldies, es nemēģināšu noslēgt šīs debatas, jo laiks jau ir jau beidzies, un es negribētu arī šo sanāksmi vēl ievilkt garumā, bet tikai piebilst, ka arī šodien mēs varējām konstatēt, ka raugoties uz šā brīža izaicinājumiem Eiropā un KLP Eiropā, jautājums par lauksaimniecības ražot spēju, konkurēt spēju, labu resursu izmantošanu vienlaikus kas tāds, kas vienlaikus atbilst Eiropas pilsoņu gaidām, un no otras puses jautājums par lauka attīstību. Tas viss mums liek saprast, ka KLP ir nepieciešama, bet nav apmierinoša. Ar to nepietiek, lai atrisinātu visus uzdevumus, un mūsu pienākums ir darīt, rīkoties tā, lai šī politika tiktu izmantota pēc iespējas labāk, lai mēs atrastu līdzsvaru, līdzsvarotu pieeju šo izaicinājumu risināšanai. Skaidrs, ka nevar balstīties arī tikai uz naudu, lai risinātu šīs problēmas. Budžets ir būtisks elements, bet ar to šobrīd vairs nepietiek, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Mums ir jālaiž darbā vairāk pētniecība un jauninājumi, pamat pētījumi, dažādi pielietojumie risinājumi, mums ir arī vairāk jāiepazīst, jādod zināšanas lauksaimniekiem, lai visi barības ķēdes dārī, dalībnieki varētu labāk izmantot virsvērtību, tā lai katrs varētu strādāt labāk un izvairītos no absurdām situācijām, kad ir spēcīga ražošana, bet, piemēram, lauksemnieks nav pietiekami labi atalgots, vai patērētājs maksā par, nav, par preci cenu, kas nav pietiekami līdzsvarota. Tātad runa ir arī par tirgus pasākumiem, par ražotāju organizācijām, par dažādo instrumentu apvienošanu, kur ir vajadzīgi jauninājumi ne tikai ražošanā, bet arī uh, organizācijā, lai labāk izmantot mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp ražotāju ambīcijām, centieniem. Mēs redzējām arī, ka izvirzās jautājums par ražošanu un ir jāatrod līdzekļi, kas ražošanas pieaugumu nevērstu pret lauku attīstību. Varbūt piedāvāt tie līdzekļi nav pietiekami vai perfekti, pilnīgi, bet mums ir vismaz jācenšas vērst mūsu lauksaimniecību citā virzienā. Un ir arī teritoriālā pieeja, un šeit es vēlētos skaidri norādīt, ka tika secināts, ka dažādie pasākumi ir neapmierinoši, nepietiekami, un es jums teikšu skaidru un gaiši, uh, Mēs nemēģināsim Briselē izlemt, kas ir labi vai slikti cilvēkiem dalībvalstīs. Briselē vienkārši tiek dotas iespējas, un šīs iespējas ir jāizmanto reģioniem, dalībvalstīm, pašām kopienām. Mēs varam izplānot, kādu politiku vien vēlamies. Mēs varam pieņemt noteikums budžetu, bet ja organizācija nav laba, ja nav skaidrs, ko mēs gribam no teritorijām vietējā līmenī, tad lauka politika nebūs spēcīga. Nobeigumā es vēlētos atzīmēt, ka šī lauksamniecības politika varbūt nav pilnīgi pietiekama, bet tā ir nepieciešama, lai mēs spētu orientēties uz centieniem šajā lauku nozarē. Ar to es arī beigšu savu uzstāšanos un es vēlētos pateikties visiem, kas šodien dalījās ar mums savos pētījumos, zināšanās, analīzēs. Pārdomas par šo reformu ir būtisks, un es vēlētos pateikties arī Eiropas parlamentam, kurš vienmēr ir uzņēmis mūs ar lielu rūpību un lielu interesi, kurš piedalās lemšanas procesā, un mēs turpināsim debatēt iestāžu iekšienē visā 2012, visu 2012. gadu, un diskusijas aizvien turpinās, un mēs ceram saņemt no jums ieguldījumu un arī no plašākas sabiedrības. Paldies arī nobeigumā tūkiem, kuri ir pacietīgi un ar lielu enerģiju pavadījuši mūs līdz pat šīs sanāksmes galam, lai mēs varētu saprasties savā valodā. Paldies visiem klātesošiem!